Bonjour à tous. Good afternoon. Dear colleagues, be seated. Sveicināti, dārgie kolēģi. Lūdzu, apsēdieties, ieņemiet savas vietas. Please be welcome and let's welcome Spanish Interior Minister. Sveiksim šeit Spānijas iekšlietu ministru. Vispirms es sākšu ar priekšsēdētāju paziņojumiem. In Spanish. Es runāšu spāņu valodā. En seguimiento de, de la remisión ayer eh, por parte del Consejo. Uh, jā, uh, pēc tam, kad uh, tika veikta pārskatīšana vakar padomē, uh, lēmuma projekts, ar kuru tiek noslēgts uh, nolīgums starp ASV un Eiropas Savienību attiecībā uz informācijas apmaiņu TFTP nolīgums, tā devētais. Desmitajā darba kārtības punktā tiks īpaši runāts par šo jautājumu. 11. punkts - Eiropas aizsardzības rīkojums. Par to mēs runāsim pēc tam, kad tiksim galā ar astoto punktu. Astotais punkts ir Spānijas prezidentūras prioritāte tieslietu jomā. Un to ir paredzēts izskatīt desmitos no rīta rīt. Runājot par 12. punktu, Tas ir punkts saistībā ar eh, direktīvu pret personu diskrimināciju. Tas ir atlikts līdz februārim. Un šķiet, ka nav nekāda nesaskaņa attiecībā uz šo darba kārtību, un mēs varam uzskatīt darba kārtību par pieņemtu. Tie no jums, eh, kurus interesē ķermeņa skenēšanas debate. Tiem droši vien būtu interesanti zināt, ka par šo jautājumu rīt pēcpusdienā runās transporta komiteja. Un eh, tie cilvēki no Libe grupas, kurus interesē šis jautājums, tie ir laipni aicināti. Mr. Dies, arī vēr, paldies. Uh, šo skenera jautājumu risinās transporta komiteja, vai es nekļūdos? Uh, mandāts vēl nav pilnībā piešķirts. Šis jautājums nav galīgi atvēlēts transporta komitejai, taču pamatojoties uz ģenerāla direktorāta darba kārtību, uh, šis punkts tomēr ir iekļauts transporta komitejas darba kārtībā. Es vēlējos jums pateikties un palūgt jums eh, sniegt atzinumu transporta komitejai. Nu, saka priekšsēdētājs, tā arī šo jautājumu risināsim. Ja tad Liba komitejas locekļi ir laipni aicināti rīt pēcpusdienā piedalīties šajā sanāksmē. Runājot par priekšsēdētāju paziņojumiem, mēs vēlētos atbalstīt koordinatoru ieteikumu iecelt Vīma Fanda Kampa kungu par ziņotāju referentu attiecībā uz Eiropas Savienības nolīgumu ar Īslandes republiku, Norvēģiju, Šveici un Lihtenšteinu. Tie ir papildu noteikumi ārējo robežu fondam 2007. un 2013. gadam. Es vēlētos arī apstiprināt Lotfordas kundzi par referenti attiecībā uz mutiskās un rakstiskās tulkošanas jomu. Tad vēl Anģelīnī kundzi e, attiecībā uz priekšlikumu Mm, par eh, bērnu pornogrāfijas apkarošanu. Es, es vēlētos uzsvērt, ka Kašmen kungs, kā sagrāk nodarbojās ar Schengen jautājumiem, un izskatīja arī robežu uzraudzības jautājumu vienlaicīgi ar Frontex Šis eh, komitoloģijas, šī komitoloģijas procedūra tika pēdējā Libes komitejā um, izskatīta un eh, ņemot vērā eh, tu, un, un parlamentam tagad ir divi mēneši, lai sagatavotu savu atzinumu. Kašman kungs mums mūs aicina uzdot jautājumus juridiskajam dienestam, lai pārbaudītu, vai komitoloģija ir adekvātā procedūra šajā jautājumā. Ja iebildumu nav, tad mēs uh, iesniegsim jautājumus juridiskajam dienestam. Un tagad Kašman kungs lūdzu. Just... Uh, Paldies, priekšsēdētāji! Es esmu sagatavojis piezīmi dalībniekiem par šo jautājumu. Mēs esam izstrādājuši jautājumus juridiskajam dienestam, un tātad šis priekšlikums ir jāpārunā ar padomi un uh, komisiju, un, manuprāt, mums ir jārīkojas tik strauji, cik vien iespējams, jo mums ir divu mēnešu termiņš, kurā parlaments var sniegt savu atbildi. Paldies, paldies, Kašman kungs, mēs ņemsim vērā jūsu priekšlikumu. Tagad turpināsim ar nākamo punktu un prezentāciju. Tur mēs eh, runāsim par uh, prezidentūras prioritātēm, un mēs uzklausīsim Spānijas iekšlietu ministru. Viņš ir uh, Um, Spānijas prezidentūras pārstāvis Salfredo Pēres Surubalkaba. Un es vēlētos jums atgādināt, ka mēs varam pie šī jautājuma strādāt stundu, tāpēc vispirmām kārtām dosim vārdu ministram uz 15 minūtēm un pēc tam mēs uzdosim eh, jautājumus un uh, arī saņemsim atbildes. Var uzdot divas minūtes jautājumu un uh, divas minūtes arī tiks sniegt atbildi. Un uh, sāksim. Uh, darbu, atcerot ies to, ka ir ļoti svarīgi, lai jūs ievērotu jums atvēlēto laiku, lai varētu uzdot pēc iespējas vairāk jautājumu. Ministra kungs, lūdzu. Lies paldies, priekšsēdētāja kungs deputātu dāmas un kungi, šodien šajā parlamentā es esmu pirmo reizi šajā komitejā, lai jums pastāstītu par to, kādas ir iekšlietu ministrijas prioritātes. Es esmu kā iekšlietu un tieslietu uh, priekšsēdētājs. Nākamajā pusgadā Spānija ir ceturto reizi jau prezidējoša Eiropas Savienības valsts, un mēs apzināmies to, ka pašreizējā prezidentūra ir īpaši uh, Uh, svarīga, mm, ņemot vērā kritisko situāciju, kurā atrodamies, tāpēc mēs esam izvēlējušies sadarboties ar Beļģiju un Ungāriju, kas ir valstis, kas sekos uh, mums rindas kārtībā, mm, un mēs vēlējāmies, sadarbojoties ar viņiem, nodrošināt mūsu mērķu kontinuitāti. Mēs esam pārņēmuši prezidentūru ļoti īpašā brīdī Mm, jo stājas spēkā Lisabonas nolīgums un jūs arī pašlaik strādājat pie tā, lai ieceltu jaunu komisiju un arī parlaments. Um, parlamentam tagad būs jaunas pilnvaras un arī jūs esat, uh, varētu teikt, gluži svaigs sasaukums. Bet, nu, pastāstīšu par to, uh, kāda būs Spānijas prezidentūra runājot par iekšlietām. Kā jūs zināt, tad Lisabonas nolīguma sekas ir tādas, ka parlaments institucionāli būs um, vairāk klātesošs, tam būs lielāks svars. Tā to vēlējās eiropieši un tā to vēlējās visas institūcijas, un mēs to darījām galvenokārt ar tādu mērķi, lai izveidotu saiti starp pilsoņiem un institūcijām un galvenokārt ar parlamentu šajā gadījumā. Tāpēc es jau no paša sākuma vēlos jums izrādīt uh, savu vēlēšanos sadarboties ar jums nākamajos sešos mēnešos, tādēļ, ka prezidentūrai ir uh, ļoti svarīgi nonākt pie vienprātības ar šo parlamentu, kas pārstāv Eiropas pilsoņus. Un no otras puses mums, protams, ir arī Lisabonas līgumus, kas pārvērš koplēmumu procedūru par ierasto procedūru visos jautājumos, kas attiecās uz iekšlietām, un tās ir loģiski sagastam, ka izzūd trešais pilārs. Un visi iekšlietu un tieslietu jautājumi pāries um, Eiropas kopienu tiesas pārziņā, un es vēlētos īpaši norādīt, ka Spānijas prezidentūra ir ārkārtīgi priecīga, ka Lisabonas uh, līgumā ietvertā cilvēktiesību harta vai pamatiesību harta ir ieguvusi juridisku raksturu, mm, jo tās ir Eh, tāds labs radītājs par to, kādas vērtības un kāda principi ir Eiropas Savienības pamatā. Tie ir elementi, uz kuriem mēs vēlamies balstīt savu prezidentūru. Mēs arī vēlējāmies attīstīt tādu programmu, kas visus šos elementus ņemtu vērā, un mēs vēlētos arī panākt to, lai iekšlietu ministrijas Eh, kompetencē būtu panākt, lai Eiropas Savienības pilsoņi justos droši, un tā ir tā pievienotā vērtība, pie kuras mēs vēlamies strādāt. Tāpēc mēs centāmies, lai programmas mērķi koncentrētos uz pilsoņu drošību un ar visām tām iniciatīvām, par kurām es tagad runāšu. Ir izvirzīti tādēļ, lai Eiropas Savienības pilsoņi justos pēc iespējas drošāki un bez bailēm varētu uh, uh, izmantot visas tiesības, kas viņiem pienākās. Mēs saprotam drošību, uh, tikai tādu drošību, kas pilnībā respektē uh, pilsoniskās brīvības. Šajā kontekstā tagad es uh, parunāšu par tām iniciatīvām, kuras mēs vēlētos um, izstrādāt šajos trim mēnešos. Mēs tā sadalītu trīs daļās. Pirmajā daļā būs tās, kuras eh, neizbēgami būs mūsu darba kārtībā. Pēc tam es runāšu par tām, kuras mēs gribētu ieviest vai attīstīt, un trešais tad būtu strādāt u, uzsvērt policijas sadarbību Eiropas Savienībā. Nu, un tagad sākšu runāt par pirmo jautājumu, par pirmo bloku. Pirmām kārtām mums ir jārunā par Stokholmas programmu. Stokholmas programma ir stājusies spēkā. Nu, un tagad komisijas pienākums ir piedāvāt padomēji šo darb, darba programmu. Es domāju, ka padomē būs uh, jāstrādā nākamos sešus mēnešus. Mēs vēlētos pieņemt eh, Stokholmas darbības plānu. Un eh, es jau tagad vēlētos piedāvāt eh, parlamentam sadarbību, lai šajā darbības plānā tiktu atspoguļotas gan padomes, gan parlamenta um, intereses. Tad vēl runa par Eiropas imigrācijas un uh, patvēruma paktu, kas tika pieņemts 2008. gadā, un tas īsti neatiecās uz um, iekšlietu ministriju, tādēļ es lau, ļaušu, lai ministrs Krobačokungs par to runā detalizētāk. Tad vēl mums ir jārunā par tieslietu aktiem, kas pašlaik tiek izstrādāti, proti tas attiecās uz kopējo patvērumu politiku Eiropā. Un te man ir jāsaka, ka mēs varam priecāties par to, ka beidzot esam panākuši vienošanos starp komisiju un padomi, un ka tiks izveidots bīrojs patvēruma jautājumos. Un tāpēc ir uh, pilnīgi ticams, ka nākamajos sešos mēnešos šis bīrojs varēs sākt savu darbību. Mēs arī varam priecāties par to, kā ir e, veikta zināmas izmaiņas bēgļu fondā. Uh, Un uh, es domāju, ka nākamajos sešos mēnešos mēs varēsim piestrādāt arī pie bēgļu jautājuma. Mēs vēlētos turpināt arī darbu pie tām direktīvām, kur ir runa tieši par šo kopējo pārtvērumu politiku, ir ļoti iespējams, ka mēs sešos mēnešos darbu nepagūsim pabeigt, bet tomēr ir ārkārtīgi svarīgi, ka mēs sākam šo darbu, lai mūsu kolēģi Beļģi vai Ungāri spēj beigt šos darbus, lai līdz 2012. gadam mums būtu kopēja uh, patvēruma sistēma Eiropā. Mums ir ārkārtīgi uh, garas pārunas par SIS-2 un par VIS. Un jūs zināt, ka ar SIS-2 mums jau ir bijušas problēmas, jo ir bijušas domstarbības par to, cik funkcionāls tas ir. Un ja uh, līdz jūnija mēnesim uh, izrādīsies tiks pieņemts mm, doma, ka tas nav īsti funkcionāls, tad mums būs divi mēneši, lai izšķirtos, vai tad mēs paliekam pie SIS-2 vai pie SIS. Un es jums varu jau iepriekš pateikt, kā mēs jūs ļoti regulāri informēsim šeit parlamentā par to, ko uh, padome darīs. Bet, nu, vienmēr ir jāatcerās, ka šeit runa ir par komisijas iniciatīvu. Vizu sistēma, viss, kas e, ir domāta tam, lai mūsu vīzu politika būtu pēc iespējas caurskatāmāka, tai būtu jāstājas spēkā šī gada beigās, un mēs esam pārliecināti par to, ka tās tehniskās grūtības, ar ko saskarās SIS-2, nekādā veidā neietekmēs viss. Vēlreiz vēlētos jums pateikt, ka arī par visu es grasos informēt parlamentu, un tad vēl es vēlētos norādīt, ka Lisabonas nolīgums mums liek ieviest dažas izmaiņas. Mums ir nepieciešama uh, iekšējās drošības komiteja, tā ir jāizveido, un uh, Spānijas prezidentūra piešķir vislielāko nozīmi šai komitejai, un mēs uzskatām, ka tas ir galvenais instruments, lai visas institūcijas varētu veiksmīgi sadarboties, un tāpēc mūsu apņemšanās ir panākt, lai šī komiteja strādātu. Tas attiecās uz iniciatīvām, kas būtu Eiropas darba kārtībā. Tālāk pāriešu pie otrā jautājuma bloka. Uh, kas Spānijas prezidentūrai liekas eh, strateģiski svarīgas. Pirmā no tām attiecās uz iekšējās drošības stratēģiju šajos sešos mēnešos. Mēs vēlamies pieņemt dokumentu, kas attieksies uz iekšējās drošības stratēģiju. Un tas jau ir pieminēts Stokholmas programmā šī iekšējās drošības stratēģija Stratēģija, par kuru es runāju, nozīmē, ka ir vajadzīgs īss, konkrēts, kodolīgs dokuments, kur pilsoņiem skaidri tiktu pateikts pirmām kārtām, kādi ir riski un draudi, kas mums ir kopīgi Eiropas Savienības valstīm, un otrām kārtām paskaidrot viņiem, kāds progress ir panākts no institucionālā viedokļa, uh, lai izvairītos no šīm riskiem un draudiem. Te es runāju par Eirojust, par Eiropolu, par Frontexu un, protams, arī mm, par to, ka pie darba stājās um, koordinators ciņai pret terorismu. Mums noteikti ir jāņem vērā tās Eiropas drošības bāzes, kas jau eksistē, un mums ir jābalstās uz šo modeli, kur pirmām kārtām ir jāņem vērā līdzsvars starp Eiropas Savienības pilsoņu brīvību un drošību. Un tad mums uh, vēl arī liekas, ka šī iekšējās drošības stratēģija balstās uz uh, uz to elementu analīzi, kas attiecās uz visām ES valstīm. Kopumā mēs vēlētos tuvināt pilsoņus Eiropas Savienības institūcijām un um, darīt viņiem zināmu, kā da ir mūsu drošības stratēģija, lai viņi to zin un lai viņi zin, kā viņu bāžas un raizes institūcijās tiek ņemtas vērā. Otrām kārtām, ņemot vērā šo, eh, šo stratēģiju, mēs vēlētos arī stiprināt transatlantiskās attiecības. Mēs esam uh, pilnīgi pārliecināti, ka šīs attiecības Eiropas Savienībai ir ļoti svarīgas. Mēs pārliecinājāmies par to, tad, kad notika atentāts Detroitā, ka mūsu uh, drošības sistēmas varbūt nav pietiekami efektīvas un ka starptautiskais terorisms joprojām ir reāls drauds. Un uh, mums pret to ir jācīnās. Mēs centāmies strādāt. Varbūt jūs zināsiet, kā mums uh, bija tikšanās Toledo pilsētā Spānijā ar Napolitāni kungu. Uh, un mēs centāmies radīt darba grupas, kas konkrēti nodarbotos ar šo jautājumu, kas ļoti uztrauc mūsu pilsoņus. Mēs vēlētos uzlabot drošību gan lidostās, gan arī lidmašīnās. Mēs vēlētos uzlabot arī mūsu sprākstvielu kontrolas mehānismu. Mēs vēlētos uzlabot mūsu tehnoloģijas un arī mūsu sadarbības schēmas ar trešajām valstīm, jo šīs trešās valstis bieži vien ir tās, kas mūs, mums rāda riskus. Mēs uzskatām, ka islāmisma terorisms nav vienīgais, pret ko mums ir jācienās, un tāpēc mums ir nepieciešams veicināt mūsu sadarbību ar savienotajām valstīm, mums ir nepieciešams uzlabot attiecības, uh, ar Savienotajām valstīm ne tikai terorismu jautājumos, bet arī ar startautisko noziedzību, un tāpēc tiks organizētas dažādas sanāksmes, sevišķi aprīļa mēnesī tiksies iekšlietu ministri, es iekšlietu ministri ar ASV pārstāvjiem, lai runātu par to, kā stiprināt drošību transatlantiskā līmenī. Nu, un visbeidzot, es pāriešu pie tēmām, kas būs trešajā blokā, kas mūs šajā semestrī nodarbinās, un mēs varētu tos likt zem virsraksta iniciatīvas, lai uzlabotu sadarbību starp mūsu drošības iestādēm. Šajā šim mērķim mēs vēlētos pārskatīt vispār šo drošības iestāžu definīciju. Mums vajag panākt, ka šīs drošības iestādes vienas otrai uzticas, un lai šī uzticība rastos, ir nepieciešams kopā strādāt, un mēs centīsimies to panākt, cenšoties radīt kooperācijas grupas. Un tādā veidā centīsimies palīdzēt informācijas apmaiņai starp dalībvalstu policijām. Un, ja tā varētu, no, mēs to varētu nosaukt par policijas Erasmus programmu. Uh, kur mūsu policisti varētu apmainīties pieredzē, jo šis paraugs, ko mēs attīstījām augstākās izglītības sfērā, ir tiešām bijis ļoti veiksmīgs, lai apmainītos ar pieredzi. Un mēs vēlētos šo stiprināšanu veikt dažādos ikdienas sektoros. Protams, atkal te ir jārunā par cīņu pret terorismu, cīņu pret starptautisko noziedzību, pret eh, narkotiku kontrabandu. Es jau runāju par terorismu, kad mēs runājām par savienotajām valstīm, un es vēlētos teikt, kā mēs prezidentūrā uh, pilnīgi noteikti pieturēsimies pie mūsu plāniem un stratēģijām, kas mums jau ir, un mēs noteikti strādāsim pie tā, lai tiktu uh, veiksmīgāk atklātas eksplozīvas vielas. Mēs vēlamies arī uh, radīt sistēmu, ar kur palīdzību varētu noteikt sprākstvielu pārvietošanos Eiropas Savienības iekšēnā. Mēs vēlētos arī radīt multidisciplināras um, grupas, kas sadarbosies ar trešajām valstīm. Un Uh, arī veicināt sadarbību starp pretterorismā birojiem vis, uh, visās dalību valstīs. Mēs vēlētos apmainīties ar labas prakses pieredzi, jo es domāju, ka tas ir būtiskākais. Un es domāju, ka viens no svarīgākajiem soļiem cīņā pret terorismu ir cīņa pret radikalizāciju un rekrutēšanu šajās teroristu bandās. Un te mēs varam piedāvāt ļoti interesantas iniciatīvas Es jau runāju par organizēto noziedzību. Ir pilnīgi skaidrs, ka visi Eiropola dati mums rāda, ka organizētā noziedzība ir tikpat bīstama kā terorisms un noteikti mēs cīnīsimies arī pret um, kibernoziedzību, arī ar visu to, kas attiecās uz naudas atmazgāšanu, un arī sadarbosimies ar mūsu koordinatoriem, kas strādā val Balkānos un citās valstīs. Mēs atbalstīsim Eiropolu, kas spērs pirmos soļus kā aģentūra šajā semestrī, un mēs arī uh, centīsimies nodarb, piedāvāt preventīvus pasākumus attiecībā uz uh, organizēto noziedzību. Eh, sevišķi, kad eh, tas skar sievietes un jauniešus. Es domāju, ka tie ir divi aspekti, kas ir jāņem vērā, kad mēs runājam par organizēto noziedzību, kad mēs runājam tagad tālāk par imigrāciju, tad mēs vēlētos uh, padziļināt attiecības uh, starp visām mm, dalībvalstīm, lai zinātu, kurām dalībvalstīm ir vislielākās problēmas ar uh, imigrācijas jautājumiem. Mēs stiprināsim Frontex, kas ļoti apmierinoši darbojās jau vairākus gadus, un es domāju, ka gan padome, gan komisija saņems, eh, iz, izteiks savu atbalstu Frontex, un mēs arī nodarbosimies arī ar to, kas attiecās uz dokumentu viltošanos. Viltošanu, kas ir viens no galvenajiem aspektiem, kas ir jāapkaro, ja mēs vēlamies cīnīties pret nelegālo imigrāciju. Un visbeidzot, es vēlos noslēgumā runāt par narkotiku kontrabandas apkarošanu. Mums ir Karību eh, salās Senegālā, Akrā un Lisabonā šīs mm, biroja, kas nodarbojās ar cīņu pret eh, narkotikām. Un visbeidzot, mēs vēlamies eh, savu prezidentūru veltīt pāris tēmām, kas mums šķiet eh, nepietiekami apskatīta padomē. Es runāju par varmācību pret sievietēm, kas uztrauc visas Eiropas Savienības dalību valstis. Mēs visi esam pie tā strādājuši un man liekas, ka tas ir ļoti svarīgs jautājums. Un tad vēl es vēlētos runāt par um, Eh, satiksmes drošību un to, ko mēs varam darīt, lai uzlabotu drošību uz mūsu ceļiem. Nu, tās būtu vadlīnijas mūsu programmai, kā jūs jau redzējāt, kā jau es teicu, no sākuma šī programma ir ļoti ambicioza, tomēr tā ir realistiska un es varu noslēgumā jums pateikt, uh, to pašu, ko es teicu no sākuma. Mēs eh, grasāmies sadarbot ar komisiju, ar dalību valstīm un arī ar šo parlamentu, kurā priekšā es šodien runāju. Liels paldies, dāmas un kungi! Gracias, ministro. Tas paldies, ministra kungs. Un tagad eh, pienācis laiks jautājumu uzdošanai. Man jau ir ļoti garš sāraksts ar runātājiem, tāpēc katram jautājumam ir divas minūtes, bet es jums atgādinu, ka nav obligāti divas minūtes izmantot savam jautājumam, jo jūs varat uzdot savu jautājumu īsāk, tad vairāk kolēģi varēs uzdot jautājumus. Vispirmkārtām, Dievs Demēras kungs lūdzu. Lielas paldies priekšsēdētāji! Lepni nu lūdzam, mm, ministra kungs, un es jums novēlu visu to labāko. Jūsu prezidentūrā Stokholmas programma, darbības plāns, tas viss ir ārkārtīgi svarīgs. Un es jūs lūdzu, ministra kungs, precizēt, kas notiks ar iekšējo drošību. Un jūs arī runājāt par cīņu pret es atvainojos, ciņu par varmācību pret sievietēm, bet es jums vēlētos atgādināt par vēl kādiem upuriem. Tie ir terorisma upuri. Un mēs eh, vēlētos baro kungu nogrābt, ja tā varētu teikt, aiz rokas, lai par to tiktu eh, runāts. Un tad par ārlietām runājot, lai gan arī tā nav jūsu kompetencija Mums tomēr ir vēl tādi trīs karsti kartupeļi, kas attiecās starp līdzsvaru, starp brīvību un drošību. Es pilnīgi piekrītu arī tam, ka policijai jāsadarbojās, bet te ir nepieciešama vienprātība mm, starp dalību valstīm, un kad runa ir par Eiropolu, tad es Vēlētos, lai šis Eiropola jautājums tiktu izskatīts arī Eiropas parlamenta. Un, um, kas attiecās uz Frontex, ministra kungs, kādas būs um, vadlīnijas un uh, ko jūs darīsiet ar 83 miljoniem, kas jums tika iedoti? Uh, Un tad, ziniet, te ir tik daudz dažādas struktūras, Eiropols un koordinācijas centrs, un mēs vēlētos, lai um, mm, tas tiktu apspriests arī ar mums un par visu un sis runās Karlos Skoeljo, jo viņš ir tas, kas vislabāk to pazīst. Un visbeidzot, ministra kungs. Uh, Lūdzu, lūdzu, lūdzu, lūdzu, strādājiet pret e, kibernoziedzību, pret e, naudas atmazgāšanu un pedofīliju. Dievs, Demera kungs, paldies, lūdzu, ministra kungs. Es nezinu, vai divu mēnešu laikā es spēšu atbildēt uz visiem jautājumiem, ko jūs man uzdevāt. Man liekas, man vajadzētu divas stundas, jo jūs e, simtprocentīgi uzdevāt jautājumu par visu uh, manu uzstāšanos. Vispirms par kosi. Es īsti nezinu, kas tagad ņems darbī, dalību šajā uh, instrumentā. Manuprāt, tur uh, vajadzētu piedalīties augstākajām policijas amatpersonām no katra dalībvalsts, un tas varētu būt mm, Mm, ļoti svarīgi, lai panāktu operatīvu sadarbību un garantizēt darbības viengabalainību, jo tieši tas ir vajadzīgs starp Eiropolu, Frontexu un citiem un nevajadzētu radīt tādu organizāciju, kas rada vēl lielāku birokrātiju. Mums ir nepieciešama vienkārši tāda institūcija, kas spēj būt operatīva. Nu, un kas attiecās uz uh, terorismu upuriem, tad es jums pilnīgi piekrītu. Vienkārši man bija tik maz laika, ka es nespēju visu uh, pieminēt, jo mūsu valsts īpaši ir cietusi no terorisma un no šādas varmācības, vardarbības. Nu, tad uh, eh, uh, eh, SwiftPNR, bodyskaners, nu, ziniet par to Swift es nevaru tagad uh, izstāstīt, jo tas ir nodarbinātības ministra atbildība. Es justos priekšsādātājs izlabo, jā, tas ir tieslietu ministrs, kam par to ir jāatbild, bet tā kā es runāju par savu darbu, tad es viņu nosaucu par nodarbinātības ministru. Es jums varu pateikt vienīgi to, ko es domāju kā iekšlietu ministrs. Es pilnīgi saprotu visas atšķirības, atšķirīgie viedokļi, kas jums ir. Es arī saprotu, ka Eiropas parlaments vēlas uh, izanalizēt visu pamatīgi, bet es jūs uh, vēlētos aicināt padomāt par to, cik SWIFT ir noderīgs cīņā pret noziedzību un terorismu, un es domāju, ka mums no tā nevajadzētu atteikties iekšējās drošības vārdā un otrām kārtām. Uh, Komisija to lūdza pirms Spānijas prezidentūras, bet eh, tomēr arī es jūtos līdzatbildīgs, jo mums ir vajadzīgi deviņi mēneši, lai izstrādātu galējo SWIFT, lai saprastu, kādas ir bāžas, brīdinājumi, nu, un tam līdzīgi. Un visbeidzot, es vēlētos pateikt, ka runa ir par. Uh, cīņu pret eh, organizēto noziedzību, starptautisko noziedzību, un mums ir jāsadarbojās ar savienotajām valstīm, jo viņi ir ļoti sarežģītā situācijā, un mums par to ir jādomā, kad mēs pieņemam kādu lēmumu. Atkārtoju, šī nav manas kompetences tēma, Un es vēlētos jūs aicināt iepazīties ar tiem secinājumiem, ko mēs iekšlietu ministri sniedzām Toledo. Un e, lūdzu jūs ņemt vērā, ka pašreizējais režīms ir īslaicīgs un ka galējais režīms bez šaubām ņems vērā Eiropas parlamenta viedoklī, bet mums ir jāatcerās, ka mūsu pilsoņi vēlas dzīvot drošībā, bet arī uh, būt brīvi savā privātajā dzīvē. Runājot par. kas attiecās uz uh, sadarbību uz ASV, tad mums liekas, ka um, no drošības uh, viedokļa tas varētu būt ļoti svarīgs jautājums, un mēs skatīsimies, kā saglabāt šo līdzsvaru starp brīvību un uh, drošību. Kā jau es teicu no paša sākuma, jo mēs esam ļoti strādājuši pie tā, lai šis līdzsvars tiktu noturēta un kas attiecās uz um, uh, ķermeņa skaneriem, es tomēr gribētu sagaidīt slēdzienu par to, cik šie skaneri ir vajadzīgi un otrām kārtām, kā tas ir savietojams ar um, tiesību uz, tiesībām uz privātumu un arī kā tas ietekmē mm, veselību. Un es eh, ceru, ka šajā jautājumā mēs uh, vienosimies. Nu, un par visu pārējo es nevaru atbildēt. Inga Konslūdzu.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 strādāt pie Stokholmas programmas, un Spānijas prezidentūra patiešām ir pirmā prezidentūra, kas eh, strādā pēc Lisabonas līguma spēkā stāšanās un strādā vienotā trijo ar Beļģiju un Ungāriju. Šobrīd eh, šo valstu sadarbība ir bijusi ļoti produktīva, un es domāju, ka turpmākās prezidentūras nāks klajā ar līdzīgām programmām. Man ir trīs jautājumi par vīzām. Pirmkārt, Mēs esam uh, pieredzējuši ievērojamu, ievērojamu progresu virzībā uz uh, situāciju, kad visām valstīm ir līdzvērtīgi vīzu nolīgumi ar ASV un Kanādu. Taču ir bijusi arī negatīva attīstība, jo Kanāda ir paziņojusi, ka Čehijas pilsoņiem ir vajadzīgas vīzas un man interesē, ko Spānijas prezidentūra vēlas pasākt šajā lietā, jo ir svarīgi mēģināt novērst šo problēmu atkārtošanos nākotnē. Mans otrais jautājums ir saistīts ar vīzām austrumu partnerības valstu gadījumā. Kādas sarunas esat uzsākuši šeit? Paldies, ministri! Vīzu politika nav gluži manā pārziņā, taču, protams, tradicionāli mēs apspriedāmies, kad, kad, kad bija jāatvieglo vīzu piešķiršana. Runājot par vīzu nolīgumiem ar Kanādu un ASV, ir piecas Eiropas Savienības dalību valstis, kurā, kura sistēma, manuprāt, nav īsti atzīstama. Tātad eh, te runa par vīzu atcelšanas procesu ar ASV, un mēs uzskatām, ka šīm piecām valstīm vajadzētu tādu pašu sistēmu kā citām Eiropas Savienības valstīm. Manuprāt, nav pieņemami arī tas, ka Čehijas pilsoņiem vajadzīga vīza Kanādā. Pagājuši gadu ministru padomē novembrī mēs pieņem, pieņēmām Mēs panācām vienošanos, uh, kas paredz uh, komisija nekavējoties sadarboties ar Kanādu, lai novērstu šo diskrimināciju. Uh, paldies! Nākamā runātāja. Paldies priekšsēdētāji, paldies ministri par jūsu ievadu. Es vēlētos atbalstīt sievie, vardarbības pret sievietēm apkarošanas prioritāti, taču Man ir arī virkni jautājumu, tostarp par VNR un SWIFT. Eiropas parlaments ir pieņēmis uh, lēmumu, rezolūciju par VNR, tas notika 2008. gada novembrī, un padomē tika lūgts skaidrojums, bet mēs tā arī nesaņēmām atbildi. Manuprāt, būtu neapdomīgi atkal ķerties pie šī projekta, pirms mēs neesam saņēmuši atbildi. Runājot par SWIFT, jūs uzsvērāt to, cik noderīgi ir SWIFT dati, bet mēs joprojām gaidām informāciju par šo noderīgumu, un mēs patiesībā to noteicām par priekšnosacījumu savam balsojumam plenārsēdē, kas gaidāms pēc divām nedēļām. Un mēs esam sapratuši, ka vienīgie dokumenti, ko mēs saņemam, ir līguma pielikumi, kurus mēs drīkstam skatīt tikai nodrošinātās telpās padomi sēkā. Manuprāt, tas nav labs sadarbības paraugs starp iestādēm. Runājot par laika plānojumu, nolīgums ar ASV provizoriski sāsies spēkā 1. februārī. Padome ir gaidījusi līdz pašam pēdējiem brīdim, lai lūgtu parlamentam piekrišanu, un mēs oficiāli lūdzām padomēji atlikt spēkā stāšanos, bet man teica, ka tā nenotiks, un es labprāt uzzinātu, kāpēc. Mūsu rīcībā ir tikai piecas dienas, un nav piekļuvis visai vajadzīgai informācijai, lai pieņemtu lēmumu. Es nedomāju, ka tas ir ļoti labs mūsu sadarbības sākums uh, atbilstoši Lisabonas līgumam. Un vēl pavisam atšķirīgs jautājums priekšsēdētāji. Eiropas Savienība gatavojas pievienoties Eiropas nolīgumam, Eiropas konvencijai par cilvēktiesībām, bet eh, ir vismaz divas dalību valstis, kas nevēlas atzīt eh, Strasbūras tiesas autoritāti, jo īpaši attiecībā uz valsts un baznīcas attiecībām. Un Spānija ir apstiprinājusi savu eh, pakļaušanos baznīcai, tiesai, atvainojiet, es vēlētu dzirdēt jūsu viedokli. Lapoju. Lielas paldies! Es vēlētos pateikties eh, par jūsu atbalstu mūsu tēmai par mm, cīņu pret varmācību pret sievietēm, nu, kas attiecās uz VNR, tad mēs, uh, mums tas būs jāapspriež arī šeit parlamentā, un tas būs jāapspriež arī mm, iekšlietu ministriem, kaut arī šīs eh, šī tēma tiek risināta starp tieslietu ministriem, un mums ir vajadzīgs Eiropas VNR, un par to, kādi ir šī VNR ierobežojumi, un, um, un tas tiks. Um, um izskatīts uh, Uh, un katrā ziņā, ja mums ir nepieciešams PNR Eiropas līmenī, tad tas nekad nenotiks bez uh, Eiropas parlamenta piekrišanas. Es izteicos par to, ka uh, šai datu apmaiņai noteikti ir nepieciešama, bet es nezinu, kādā veidā tika izskatīts SWIFT jautājums Eiropas parlamentā, bet e, jūs jau dzirdējāt, ka es teicu, ka tas ir tikai mm, tranzicionāls tāds instruments, pārējais instruments īstermiņā. Un C ir runa tikai par to, ka mēs par pāris mēnešiem pagarināsim sadarbību ar ASV, un uh, tas ir ļoti svarīgi, bet es saprotu, ka uh, parlamentām arī ir savas bāžas, un tās atspoguļo Eiropas Savienības pilsoņu bāžas. Un es uzskatu, ka tas mūsu drošībā ir ļoti svarīgi. Paldies, Roblējo kungs! Jā, liels paldies! Arī es, protams, vēlētos jūs mm, sveikt šodien mūsu vidū, bet vispirmām kārtām es vēlētos uzstāt uz vienu elementu. Un es gribētu, lai tu jūs ņemtu vērāk attiecībā uz SWIFT, ka jūs padomē apzinātos, ka jūsu nostāja ir ka šādā veidā nevar dot, tikt progresēt, jo nevar tā, ka parlaments neko vispār nevar pieņemt, jūs tur padomē kaut ko izlemsiet un pēc tam mums te atnesīsiet, lai mēs nobalsosim. Nu, un tad man ir vēl viens jautājums, un tas attiecās uz jautājumiem par imigrāciju un drošību. Un es vēlētos pateikt, ka, manuprāt, šie jautājumi ir pilnīgi atšķirīgi, un es vēlētos īpaši uzsvērt uz kā, kādu problēmu. jo tiek radīta tāda neīsta nedrošība, jo šī migrācija neizraisa mm, nedrošību. Un tiek sajauktas dažādas lietas, tāpēc mans jautājums ir par to no pārvaldes viedokļa Runājot par imigrāciju, mēs vienmēr runājam par drošību, bet varbūt vajadzētu runāt par juridiskajiem aspektiem un tad vēl par patvērumu. Un vai jūs ļauj, vai jūs pieļautu, ka eh, tie cilvēktiesība aizstāvjiem tiek piešķirtas vīzas? Un vēl pēdējais jautājums attiecās uz sadarbību starp policiju. Jūs runājāt par dalību valstīm un Eiropas Savienību, bet kas notiek ar tām valstīm, kurām nav centralizētas policijas? <coughs> Tomo buena nota, como no de la... Jā, es, protams, ņemšu vērā visus jūsu viedokļus un sevišķi to, ko jūs man teicāt par Swift, un es ceru, ka rītdien tieslietu ministrs jums sniegs tās atbildes, kuras es nevarēju jums sniegt. Runājot par drošību un imigrāciju. Uh, Es jau jums pastāstīju, kā, manuprāt, vajag attiekties pret imigrācijas jautājumiem. Es saprotu, ka mm, ir nepieciešama Eiropas Savienības imigrācijas politika un ka tas ir paredzēts nolīgumā un tāpēc tur ir nepieciešami trīs elementi, kas ir imigrācijas problēmas pamatā. Tātad imigrācijai ir jābūt legālai, jo mūsu problēma ir tāda, ka ir daudz imigrantu, kas atbrauc strādāt uz Eiropu un strādā nelegāli. Tad mums ir e, jācīnās pret nelegālo migrāciju, jo nav iespējams cīnīties pret nelegālo imigrāciju vienkārši aizslēdzot robežas. Mums ir jāsadarbojās uh, ar uh, trešajām valstīm, un, bet par to var cīnīties tikai piedāvājot legālus ierašanās veidus, un es domāju, ka tas viss ierakstās vispārīgā politikā. Es mm, vēlos jums pateikt, ka cīņa pret nelegālo imigrāciju ir jādara saistībā ar citiem faktoriem. Mēs nevaram teikt e, e, imigrantu izceltnes valstīm un tranzītu valstīm, lai viņi mums palīdz, ja mēs nepiedāvājam nekādu iespēju legāli imigrēt. Un es tā sapratu kā klasiskajos, pēc, nu, pēc klasiskiem jēdzieniem, nu, tam īstenībā nav nekāda sakara ar drošību, jo imigrācijai ir tāda ļoti um, politiska pieskaņa. Un es domāju, ka mums noteikti ir jāizvairās no ksenofobijas. Nu, un runājot par patvērumu, es pašlaik nevaru atbildēt, jo es nepazīstu šo tēmu. Nu, un attiecībā uz policiju, ziniet, ko, kāda ir mana pozīcija, to jūs zināt, jo parlamentā es par to bieži izsakos. Nu, ja jūs gribat, mēs varam teikt, eh, varu pateikt, var arī būt federālā pozīcija, kas, sad, eh, policija, kas sadarbojas. Tavares kungs. Uh, Uh, na verdade, duas perguntas que têm a ver com. Jā, patiesībā man ir divi jautājumi. Pirmkārt, par kustības brīvību. Uh, arī no transatlantiskā un Eiropas viedokļa. Jūs runājat par to, ka strādāsiet pie terorisma apkarošanas. Un Eiropas iedzīvotāji arī saprot, ka ir šis starptautiskais terorisms un tam ir vajadzīga starptautiska sadarbība, taču nu, arī no ASV puses ir, ir jābūt eh, zināmai rīcībai, piemēram, attiecībā uz, uz šiem tumšādēnajiem pilsoņiem, kas ceļo. Amerikāņi tiek pārbaudīti, bet kā īsti notiek Eiropā? Kāpēc eh, vispār cilvēki nonāk šajos sarakstos? Pārvietošanās brīvība ir Eiropas Savienības pamatbrīvība, bet tā nedrīkst būt abstrakta, ir jābūt pavisam skaidrai un konkrētai. Ir, piemēram, tādas ģimenes gan, gan Spānijā, uh, gan, gan, gan arī atbilstoši Portugāles eh, tiesību aktiem, kuram ir šīs pārvietošanās eh, brīvības problēmas, un tām arī vajadzētu dot atbilstošu līdzvērtīgu brīvību. Un te ir jārunā arī par tiesiskām procedūrām. Runājot par Swift ministra kungs. Šī nav nekāda provizoriska vienošanās. Mums Tātad ASV um, piecus gadus uh, šos noteikumus uh, izmantos, un tāpēc mēs nevaram teikt, ka tie ir provizoriski. Paldies, ministra kungs. Sí, muy, muy, muy brevemente. Le pido disculpas porque en mi afán por escucharle. Jā, man ir jāatvainojas, jo es klausījos uh, šo jautājumu spāņu valodā. Un man šķiet, ka būtu bijis vieglāk, ja es klausītos to portugāliski. Runājot par šo nolīgumu ar ASV, manuprāt, pamat doma ir tāda, ka mums būs vienots pamats un mēs arī pieprasīsim vienotu li līdzvērtīgu atdevi. Uh, tādas pašas prasības kā Eiropas pilsoņiem būs arī uh, Ziemeļamerikas pilsoņiem, tad tas būs savstarpējams. Es pilnīgi piekrītu. Savienotajās valstīs notiek debates par pasažieru saraksta pārskatīšanu, un, manuprāt, mums vajadzētu izmantot iespēju pieprasīt, eh, lai ASV pārskatītu šo melno sarakstu arī Eiropas iedzīvotājiem. Jā, ir analīze, kas veikta par to, kas īsti misējās Detroitas gadījumā. Kaut kas pavisam noteikti nogāja greizi, informācija bija, bet acīm redzot nebija iespējas eh, visu šo informāciju pienācīgi apkopot. Es, eh, protams, pārsūtīšu jūs komentārus mūsu Ziemeļamerikas kolēģiem, un mēs runājām par pāriem ģimenes tiesībām, kuras atšķiras dalību valstīs. Mana nostāja ir diezgan līdzīga jūsējai. Manā valstī ir, ir ģimenes likums, un tas attiecas uz uh, konkrētām jomām, kas var uh, nebūt tādas pašas kā citās dalību valstīs. Jāņem vērā, ka pārvietošanās brīvība būtu jāpiešķir bez izņēmumiem, un tā būtu pareizā pieeja šim jautājumam. Runājot par SWIFT, mēs nerunājam par kaut kā neatgriezeniska pieprasīšana. Mēs vēlētos uh, pagarināt termiņu tam, kas mums jau ir bijis pēdējos piecus gadus, un mēs gribētu arī veikt pārskatīšanu un definēt tādu sistēmu, kur mēs varētu apkopot visus datus par iespējamajiem draudiem un nodrošināt pietiekamu pārskatāmību. Ir jāpanāk līdzsvars Es par to esmu runājis jau visu pēcpusdienu. Jāpanāk līdzsvers starp brīvību un drošību. Paldies, Purgečo kungs. Ehm, eh, paldies, priekšsēdētāji. Ministra kungs, paldies, ka pievērsāties dažiem jautājumiem, kas eh, vērsti uz islāmistiskā terorisma apkarošanu. Tas ir liels draudz. Un te ir jārunā par Erasmus sistēmu policijai Tā ir joma, kur Eiropa pavisam noteikti var panākt progresu. Bet jūs tā vispārīgi izsakāties par imigrāciju kopumā. Kāda ir jūsu nostāja attiecībā uz nelegālās imigrācijas apkarošanu? Mēs nesen dzirdējām prezidenta Sarkozī viedokli. Viņš pavisam skaidri norādīja, ka mums nevajadzētu uzņemties risku kļūt tādiem pašiem kā Itālijai. Kad Itālija būtu kļuvusi, ja Meronī kungs nebūtu iejaucies un mainījis politiku. Spānija, tāpat kā Itālija, ir valsts, kur imigrācija ir milzīga problēma, tāpēc es domāju, ka jums ir jāsniedz mums skaidra nostāja, kāda ir jūsu ierosinātā Eiropas politika, un jo īpaši kā jūs plānojat cīnīties pret nelegālo imigrāciju, ministra kungs. Es mēģināju to paskaidrot agrāk, un es eh, īsumā to paskaidrošu vēlreiz. Cīņa pret nelegālo imigrāciju ir kaut kas, ko mēs darām uz savām robežām. Mēs sargājam savas robežas, neatkarīgi no tā, vai tās ir jūras vai zemes vai gaisa robežas. Uh, Nu, protams, jūras robežas ir sargāt visgrūtāk, un tāpēc mēs gribētu, lai Frontex sistēma darbotos arī attiecībā uz jūras robežām. Ir arī bēdīgas sekas šai nelegālajai imigrācijai eh, pa ūdeni, proti cilvēki var noslīgt. Un tāpēc mums ir jānodrošina tas, ka mums izdodas apturēt cilvēkus, kas mēģina nelegāli šķērsot mūsu robežas. Mums ir jābūt drošām robežām, bet mēs nedrīkstam nepienācīgi novērtēt sadarbību ar trešajām valstīm, un te ir tādas problēmas kā repatriācijas politika, cīņa ar nelegālo imigrāciju no šīm valstīm, kur, no kurām nāk šie nelegālie imigranti, un te es labprāt sniegtu jums piemēru, kas ļautu labāk uh, saprast, ko mēs mēģinām darīt. Spānijai radās problēma ar Senegālu 2006. gadā. Tā bija liela problēma, jo mūsu valstī ieradās daudz tūkstoši senegāliešu. Un mēs mēģinājām izveidot sadarbības politiku ar Senegālu. Pirmkārt, mēs atļāvām senegāliešiem ierasties Spānijā vietās, kur mums bija vajadzīgi darbinieki. Mēs eh, palīdzējām Senegālai uzraudzīt savas robežas. Uh, Un mēs arī palīdzējām Senegālai attīstīties eh, iekšēji, iekšlietu jautājumos, un tā mēs palīdzējām viņiem cīnīties ar imigrāciju. Manuprāt, tas ir labs risinājums. Tātad pievērsties šai izcelsmes valstī, un ja viņiem ir pieņemama šī koordinācija un repatriācija, tad nelegālā imigrācija tiks izskausta. Un šķiet, ka pēc tam nelegālie Senegāls imigranti vairs nebija novērojami. Mēs esam, mēs esam pabeiguši to pirmo mm, jautājumu bloku, kur bija divas minūtes jautājums, divas minūtes atbildes, un katras, katra politiskā grupa varēja uzdot jautājumu. Saraksts Eh, mums ir eh, ļoti garš, tāpēc mainīsim tagad metodi, lai varētu pēc iespējas vairāk mm, kolēģiem dot vārdu. Tagad mēs pāriesim uz to, ka jautājums tiks uzd uzdots vienu minūti un atbildi arī. Uh, uh, uzklausīt dažādus jautājumus, un pēc tam Rubalkabas kungs atbildēs uz vairākiem jautājumiem reizē. Uh, Lutvardus kundze, vai jums ir kārtības jautājums? Uh, nē, kundze runāja liberāļu grupas vārdā. Es viņai devu vārdu kā pirmajai loceklē, kas bija lūgusi vārdu no liberāļu grupas. Tagad vienu minūti katram runātājam es ļoti strikt uzraudzīšu laika ierobežojumus. Paldies! Jo. Un minūto, por favor. Obrigado, Sr. Presidente. Kojo, kungs, vienu minūtu, lūdzu. De ouvir a sua intervenção e de ouvir a sua referência. Priekšsēdētāji, kungs, es šo diskusiju uzklausīju ar lielu interesi un arī, un arī tas, ka te tika teikts par to, ka iedzīvotājiem vajadzīga lielāka drošība. Uh, Mani tagad ļoti uztrauc eh, jautājumi, kas skar ārējās robežas ar Eiropu. Ehm, tātad, Spānijas prezidentūras laikā, vai jūs domājat, ka eh, jūs varēsiet nolēmt par. Par SIS, vai tas būs iespējams? Senora Romero Lopes. Paldies, ko jau kungs Ribeira Lopezes kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Arī es vēlētos sveikt šeit eh, iekšlietu ministra kungu. Ministra kungs. Šobrīd mēs redzam, ka policijas un tieslietu sadarbība Eiropā joprojām ir tādos kā bērnu autiņos. Tomēr Lisabonas līgums veido jaunu brīvības, drošības un tieslietu jomu dalību valstīs, kuras cīnās ar terorismu. Taču ir problēmas ar tiesiskumu un trūkst garantiju. Tāpēc mans jautājums ir šāds. Vai attiecībā uz šo koordināciju no dalību valsts uz dalību valsti būtu iespējama arī vienota politika, viena konkrēta iestāde, kas eh, apvienos politikas, eh, tieslietu un finanšu iestādes. Nākamā runātāja lūdzu, Latfordas kundze. Eh, es jautāju, es uzdevu jautājumu Malmstrāms kundzei uzklausīšanā, un viņa man teica, ka mēģinās pārskatīt visus mūsu rīcībā esošos instrumentus datu apkopošanai un eh, plašu mērogu uzraudzībai, gan attiecībā uz Eiropas Savienību, gan transatlantisko telpu. Un pēdējo desmit gadu laikā mēs cīnījāmies par katru jaunu priekšlikumu, un mums nav tādas vienotas ceļu kārtas par to, kur mēs virzāmies. Kad mums īsti būs pietiekami datu, kas ir apkopoti, kāds ir gala mērķis, kad mēs varēsim pateikt, ka beidzot mums ir pietiekami informācijas par cilvēkiem un vairāk nevajag. Mums, kā prezidents Obama teica, ir jāsavieno punktiņu un jāizmanto informācija, kas mums ir. Paldies, Obrehta kungs! Jā, paldies, ministra kungs. Eh, es eh, esmu ļoti daudz ko ņēmis vērā no jūsu teikta attiecībā uz drošības eh, pasākumiem, un es priecātos, ja padome skaidrāk ar faktiem un izvērtējumiem pamatotu daudzus drošības aspektus un arī darītu mums tos zināmus. Uh, lai mēs kā, kā leģislatīva struktūra varētu attiecīgi rīkoties. Es vēlētos, lai eh, Spānijas eh, prezidentūra eh, cīnītos arī par, darbotos arī kriminalitāti kriminalitātes apkarošanas jautājumos, un, un to es īsti nesadzirdēju, kā jūs plānot šos kriminal, kriminālās situācijas rādītājus samazināt un rīkoties attiecībā uz drošības pasākumiem. Paldies! Uh, Būsit. Jā, paldies, priekšsēdētāji kungs. Es gribēju atkal minēt šo legālo imigrāciju uh, mainās uh, nelegālo imigrantu veidu un maršrūdi. Pirms trim gadiem bija Kanārijas salās, pirms diviem gadiem eh, citos reģionos, pagājušā gadā jau Grieķijā parādījās, un tagad pēkšņi šie imigranti parādās uz Korsikas. Nelegālie imigrantu pārvadītāji maina šos maršrutus, uh, un uh, noziedznieki ir mums tālu priekšā, viņi atrod vājākos posmus, un ārējo robežu uh, apsardzība ir uh, kopīgs uzdevums. Ko par to domā Spānijas prezidentūra un ko tā domā darīt? Paldies! Frau Sipel. Jā, eine retorische Anmerkung. Zībels kundze, Jā, eh, retoriska piezīme par Swift ASV šos datus izmanto jau astoņus gadus, un joprojām nav konkrētas atbildes par šīs sistēmas liederīgumu, un, manuprāt, tas jau runā pats par sevi. Konkrēts jautājums par prevenciju. Jūs runājāt par iekšējo drošību, par stratēģiju, taču varbūt viens konkrēts jautājums. Problēma rodas tāpēc, ka bieži vien pašās Eiropas Savienības valstīs izdodas izdodas iesaistīt jaunus cilvēkus šajos kriminālajos tīklos, ne tikai imigrantus, bet arī vietējos. Kas pēc jūsu domām ir uh, cēloņi, kāpēc jauni cilvēki Eiropā ļauj sev ievilkt šajos tīklos? Paldies, Vilbaukungs, uh, Muchas gracias, eh, presidente, y muchas gracias, ministro, por todas las explicaciones. Le deseo. Paldies priekšsēdētāji, paldies ministri par visiem paskaidrojumiem. Jūs runājāt par to, ka ir vajadzīga lielāka sadarbība starp policiju un arī informācijas apmaiņu, lai cīnītos ar terorismu. Un es vēlējos jautāt, kāpēc kāpēc e, īsti netika veikta, kāpēc netika veikta pietiekama pasākuma attiecībā uz Schengenas e, protokolu. Un kāpēc e, nenotiek saskaņota sadarbība ar, ar, ar dalībvalstu nacionālo policiju? Stokholmas protokols uh, attiecas arī uz grozījumu, kas, kas pasargātu upuru šajā situācijā, un es gribēju jautāt, kāda veida upuri tiks iekļauti šajā hartā, un vai jūs ņemsiet vērā administratīvo pieredzi un asociāciju darbu. Thank you, <clears throat> uh, Mr. Uh, uh, President, and uh, uh Paldies, priekšstādātāji kungs. Jūs runājat par kopīgo imigrācijas politiku. Ja tā tiktu pieņemta, vai tad kļūtu par negodīgiem tie politiķi un dalību valstu solījumiem, kas apsola eh, noteikti kvotas eh, savās valstīs? Paldies. Eh, Kinga Galkundze, lūdzu. Paldies! Paldies, ministra kungs! Man ir prieks eh, dzirdēt, ka jūs runājāt par šo trio programmu, kas ir sagatavota, jo es domāju, ka to tā dod garantiju ilgtermiņā, kas mums ļaus ieviest un eh, sākt realizēt iniciatīvas, kas ir iekļautas Stokholmas programmā. Es arī priecājos, ka jūs minējāt ne tikai drošību par terorismu, bet cīņa pret terorismu, bet arī iekšējos draudus, jo ir ļoti svarīgi eh, aizsargāt eh, mūsu bērnus un ir vajadzīga konkrēta eh, darbība, ir vajadzīga aizsardzība nepilngadīgajiem Viņi ir jāaizsargā no draudiem internetā, tāpat arī ir jādara kaut kas, lai apturētu pusauģu noziedzību. Tās ir ļoti nopietnas problēmas. Paldies, ministra kungs. Es eh, vispirms eh, apsveicu jūs, eh, jo jūs runājāt, ka jūsu prezidentūra strādās pie vārdarbības pret sievietēm. Uh, Pirmais jautājums. Jūs eh, vēlaties novērst eh, nepilngadīgo eksploatāciju, ieskaitot bērnu pornogrāfiju internetā. Otrais par patvērumu. Vai jūs domājat, ka nebūtu saprātīgi izveidot eh, pasākums, kas ļautu valstīm dalīt slogu uzņemties kopīgu atbildību. Piemēram, mēs eh, varētu nodrošināt eh, obligātas eh, pārcelšanās pasākums, piemēram, dažās valstīs ir pārāk daudz bēgļu. Paldies, nākamais runātājs lūdzu. Jā, paldies, ministra kungs, es vēlos jūs sveikt šeit. Jūs eh, runājāt par veiksmīgo sadarbību Senegālā, ar kur tika risināta nelegālās imigrācijas problēma. Mēs eh, pētījām Spānijas rīcību eh, attiecībā uz citām valstīm un arī attiecībā uz Māroku, kad tika nosūtīti atpakaļ cilvēki. Un es vēlētos jautāt, uh, kā tad īsti izskatās šī sadarbība ar Māroku? Un te arī būtu jārunā par Tenerifu un citām tādām izņēmumu valstīm. Ko domā padome šeit un par sadarbību starp valstīm? Vai mēs atstājam šīs problēmas konkrētām valstīm, piemēram, Maltai? Un vai tik maza valsts vispār ir spējīga uh, tikt galā ar šo cilvēku daudzumu? Te ir jārunā arī par līdzekļiem. Uh, Nākamā runātāja. Jimenez skundze. Buenas tardes, eh, señor ministro. Eh, muchas gracias por... Jā, labvakar, ministra, un paldies par to, ka ieradāties eh, šovakar, lai parunātu ar mums, un man prieks bija dzirdēt jūs atbildies kungam, un arī par to, ka jūs eh, esat apņēmies uh, apņēmies pieminēt terorismu upurs. Protams, ir jācīnās pret tiem, kas vēlas mūs iznīcināt, bet eh, ir vajadzīgi arī citi pasākumi, un es pie tā arī strādāju, piemēram, pie hārtas stāšanās spēka, par ko, spēkā, par ko runāja Diez kungs, tā ir hārta terorismu upurtiesību aizstāvībai, un, protams, ka tās pamatā ir jābūt faktiskām upuru tiesībām un arī taisnīguma panākšanai, jo, ja tā nebūs, tad šie upuri kļūs arī par politisko manipulāciju upuriem. Vai jūs atbalstāt eh, Barozo kungu iniciatīvu stimulēt šo hartu jūsu prezidentūras laikā, vai jūs tomēr vēlaties saņemt kādu lēmumu no citām dalību valstīm? Uh, Kādi ir konkrētie pasākumi, ko jūs vēlaties veikt Spānijas prezidentūras laikā, lai šī harta tuvākajā nākotnē kļūtu par realitāti? Nākamais runātājs lūdzu. Korčeta kungs, ministra kungs, es vēlētos pateikties jums par jūsu prioritāšu izklāstīšanu, un es vēlētos pateikties, es vēlētos norādīt uz jautājumu, ko mēs bieži vien pietiekami neapspēlējam savās debatēs, un tā ir pārobeža organizētā noziedzība. Mēs bieži runājam par terorismu, par terorismu upuriem, bet ļaujiet man jums atgādināt, ka šeit šajā telpā ir tiesnesis Rītas Borselīnas māsa, ko, ko nogalināja mafija. Tas bija sprādziens, sprāga automašīnā ievietota bumba. Un man ir prieks, ministra kungs, ka jūs esat pievērsis tam lielāku uzmanību nekā mēs, jo, kad mēs runājam par terorismu upuriem, mums ir jārunā arī par organizētās noziedzības upuriem. Kad mēs runājam par tiem, kas uh, dod liecības, mums ir jārunā arī par liecībām pret organizēto noziedzību. Uh, Mums šeit ir jārunā par upuru un liecinieku aizsardzību, to cilvēku aizsardzību, kas cīnās pret pretējo, pret, pret organizēto noziedzību. Un es vēlētos jums pateikties par to, ka jūs pievērtāties šai, pievērsaties šai problēmai. Pēdējais runātājs pirms mēs atkal dodam vārdu ministram. Ďakujem, poņa ministre, uz jūsu pristu. Rindkevičs Jūtas kundze. Ministra kungs, es vēlētos jums pateikties par Spānijas prioritāšu prezentēšanu un es vēl jums veiksmi. Un man prieks, ka prioritāšu vidū jūs minējāt arī cīņu ar vardarbību pret sievietēm, bet es nepamanīju, ka jūs runātu par cilvēku nelegālu ievešanu, jo, jo šī cilvēku nelegālā transportēšana ir ievērojama daļa cīņai pret sieviešu vardarbību. Sievietes bieži vien tiek pārdotas verdzībā, Un šis process bieži vien netiek kontrolēts un nav nekādu sankciju pret to. Sievietes un meitenes tiek ievestas no trešajām valstīm Eiropas Savienībā, un šo, šīs sievietes un meitenes tiek tirgotas starp pār robežām. Un vai jūsuprāt sadarbības starp tiesību sargājošajām iestādēm ir, ir pietiekama? vai, vai policija strādā pietiekami labi un kādas pasākumas vēlas veikt Spānija? Mēs uzklausījām jau 15 minūtēs eh, dažādus jautājumus, un eh, tur varēja dzirdēt, kādi ir jūsu galvenie jautājumi, un eh, ministra kungs arī tos ir pierakstījis, bet negaidiet tagad, kā viņš individuāli atbildēs, bet, nu, protams, uh, ka um, ministrs var izteikt vienkārši savus komentārus. Liels paldies, priekšsādātāj kungs. Vienīgais, uh, ko es ļoti nožēloju, ir, ka es nespēju pierakstīt jūsu uzvārdus tādēļ, ka man tie nebija pazīstami. Uh, Un es, eh, lai arī priekšsādātājs jūs nosauca vārdā, vienalga es nespēju to pierakstīt. Nu, un tad parunāsim tagad par to SIS. SIS 2 tagad tiek vērtēts. Ja vērtējums būs pozitīvs, tad tas stāsies spēkā. Ja ne, tad mēs vēl divus mēnešus padomāsim par to, ko darīt padomē. Uh, vai mums stiprināt SIS vai labot SIS 2. Un tā ir uh, situācija, kurā mēs atrodamies pašlaik. Un es esmu tikai apņēmies informēt parlamentu par to, kas notiek. Runājot par anti terorisma stratēģiju, uz ko atsaucās Romero kundze. Ziniet, ko es neesmu tāds liels atbalstītājs jaunu struktūru radīšanai. Man liekas, mums vajadzētu iztikt ar tām struktūrām, kas mums jau ir, jo pašlaiks, pašlaik informācija tiek eh, sniegta diezgan ātri jautājumos, kas attiecās uz terorismu, un man liekas, ka mm, mums vajadzētu E, dalīties mūsu stratēģijās, un tādēļ arī es izteicu priekšlikumu Eiropas Savienības ietveros sadarboties mūsu antiterorisma iestāžu līmenī, lai redzētu, kā mēs varam izmantot informāciju, kas ir mūsu rīcībā. Un nākamais jautājums, pie kurais pārēju, ko man uzdeva kāds uh, no jūsu dep deputāta, jūs kungs, bet atvainojiet, es neatceros jūsu uzvārdu jo um, mūsu uzdevums nav savākt ārkārtīgi daudz uh, informācijas, bet gan atlasīt to informāciju, kas mums var būt noderīga. Jūs arī atsaucāties uz noziedzību, ko uh, vairāki deputāti pieminēja. Es vēlētos pievērst jūsu uzmanību tam, kā drošības jomā uh, Eiropas Savienība eh, nodarbojās ar tiem jautājumiem, kas mums ir kopīgi, bet, eh, protams, ir arī tādi drošības jautājumi, kas eh, attiecās vai nu uz dalību valsti kā tādu, vai arī reizēm tas var attiekties uz pašvaldībām, bet kas attiecās uz policijas sadarbību, tad tas ir uh, um, daudz smalkāki. Nu, saprotiet, ir kabatzāgļi, uh, un, protams, kā tā ir problēma visā Eiropas Savienībā, bet um, mēs nevaram pret kabatzāgļiem cīnīties uh, Eiropas Savienības līmenī, nu, izņemot gadījumu, ja šie kabadzāgļi izveido organizētu bandu un uh, darbojas visā Eiropas Savienībā. Nu, tad mums ir jāiejaucās, bet uh, redziet, daži no jautājumiem, uz kur, kurus jūs man uzdevāt, es nevaru atbildēt, tāpēc, ka tas ir jāatbild nacionālā līmenī. Bet, nu, jūsu jautājums, protams, bija um, norādīt, ka bez terorisma uh, ir vēl citi draudi pilsoņu drošībai un kas viņus ietekmē daudz vairāk nekā terorisms. Nu, te es varu jums tikai piekrist, ka tiešām ir tādas mazas lietiņas, kas var cilvēks padarīt nedrošus, bet mēs nedrīkstam aizmirst par terorismu. Mēs cilvēki esam aizmāršīgi un mēs varam dzīvot tā kā tādā. Mm, siltumnīcā un uzskatīt, ka terorisms taču jau ir mazinājies. Nu, nē, Risks pastāv joprojām, risks nav samazinājies, risks ir, tā varētu teikt, palielinājies, un eh, tāpēc mūsu drošība arī būtu jāpastiprina. Tad man tika eh, runāts arī par Maltu. Es zinu eh, visu par to kuģi, kas ieradās Francijā un um, par to uh, Korsiku. Nu, un jūs man jautājāt, ko darīt? Jā, mafijas. Uh, Iecienītie maršruti mainās, nu tad arī mums ir jāmaina prioritātes, jo mums ir jārunā ne tikai ar valstīm, kas tagad ir tranzīta valstis, bet runāt ar tādām valstīm, kas par tādām varētu kļūt, jo, protams, zinot vidusjūras situāciju, ja Spānija izrīs spēju, spiedienu uz, uh, uz uh, Āfrikas valstīm, uh, tad varētu vairāk imigranti ierasties Maltā un Itālijā. Nu, un otrādi, ja Malta un Itālija izdara spiedienu, tad atkal Spanijā varētu rasties vairāk imigrantu. Un uh, Mums ir jāsadarbojās ar šīm valstīm, jo citādi mm, šo problēmu nevar novērst. Mums ir jāsadarbojās ar migrantu izcelsmes valstīm un arī ar tranzītu valstīm, un mums ir jāpalīdz viņu attīstībā, jo citādi šo problēmu nevar attīstināt. Mēs nevaram vienkārši teikt, nē, nē, nē, nē, nē. kaut kur mums ir jāsaka jā, un mums ir uh, jāparāda, kādos gadījumos mēs esam ar mieru sadarboties. Es pilnīgi piekrītu tam, ka ir nepieciešama prevencija. Es runāju arī par jauniešu noziedzību, un es runāju par to, ka būs. Uh, seminārs par šo jaunatnes eh, noziedzības prevenciju un arī uz um, mm, arī eh, tas attiecās uz um, mazgadīgajiem. Runājot par policijas sadarbību tā, un Basku zemi, tad man ir jāsaka, ka Basku policija arvien labāk sadarbojās ar citām policijām, un tas ir pats svarīgākais, un tas arī ir tas nozīmīgākais. Un es vēlētos arī pateikties Basku policijai, kas tik veiksmīgi ir cīnījusies par terorismu šodien pat no rīta. Tad, uh, kad runājam par terorisma upuriem, es eh, atbalstu to, ka ir jāizveido eh, šāda harta, un es neredzu nekādas grūtības pieņemt šādu veidu hartu. Mums ir vienalga, vai mums ir iekšējie iekšzemes terorismas vai nav. Šādu hartu noteikti vajag pieņemt, tāpēc varat reķināties pilnībā ar manu atbalstu. Un mēs tās valstis, kas esam cietušas no terorisma, esam ļoti daudzas. Tad pašā noslēgumā. bija jautājums, kas eh, bija saistīts ar to, ko jautāja Malta. Un uh, Stokholmas programmā jau arī ir noteikts, ka solidaritātes programmas ir uh, nepieciešamas. Un ir tādas dalībvalstis, kurām liekas, ka imigrācijas jautājumi uz uh, viņām e, neatiecās. E, un mēs gribētu pārliecināt citas dalībvalstis, ka imigrācijas problēmas Spānijā, Itālijā un Maltā ir nevis tāpēc, ka tās ir šīs trīs valstis, bet tāpēc, ka mēs esam Eiropas ārējā robeža un ka mums ir nepieciešams solidaritātes programmas. no puedo estar más de acuerdo con la referencia. Es varu piekrist tam, ko izteica Kročetas kungs, kas attiecās uz mafijas noziedzību, un es saprotu, ka tas ir īpaši noziedzīgs um, veidojums un kā ir nepieciešams arī atzīt uh, šo cilvēku godu. Uh, kas cieš no tā. Un, nu, es, protams, nerunāju par cilvēku tirdzniecību, bet eh, pašlaik tieši tiek um, izstrādāta programma, kas saucās um, cīņa pret cilvēku tirdzniecību. Tur ir um, Zviedrija, Austrija, Portugāla, Somija, Niderlande. Um, kas tur piedalās, un šo programmu izstrādāja Zviedrija. 4. martā Madridē tiks organizēta sanāksme, kur mēs tieši izstrādāsim darbības plāna vadlīnijai, vadlīnijas. Mūs ārkārtīgi interesē šī tēma, un mēs esam gatavi Eiropas Savienības uh, E, robežās cīnīties par cilvēku tirzniecību un vairāk es neko nepiebildīšu. Es pateicos jums visiem par jautājumiem, ko man uzdevāt un noteikti mēs vēl tiksimies un es atbildēšu uz visiem jautājumiem, kas jūs interesēs. Paldies, turpin priekšsādātājs. Mūsu sanāksme bija ļoti intensīva un es vēlētos piebilst, ka šī sanāksme bija arī ārkārtīgi auglīga. Mēs īpašā veidā uh, uzklausījām dažādus viedokļus no tiem deputātiem, kas uzdev jautājumus, un atvadīsimies no Spānijas iekšlietu ministra, vēlot viņam visu to labāko, labu veiksmi. Spānijas prezidentūras semestrī un gatavosimies uh, pieņemt uh, uzņemt mūsu vidū Spānijas eh, darb, nodarbinātības ministru. Please be seated. We're about to restart. Mēs tūliņ sāksim. Thank you. Buenas tardes. Nu, vēlreiz visus sveicienu. Mēs uzņemam mūsu vidu mm, Spānijas nodarbinātības un sociālo lietu un imigrācijas ministru Un viņš mūsu komitejā eh, pastāstīs par Spānijas prezidentūras eh, plānu mm, nākamajam semestrim imigrācijas jomā. Mēs uzklausīsim vispirms ministra kunga prezentāciju. Viņš runās desmit minūtes un es jūs aicinu, ka, lai um, labāk izmantotu laiku, mēs uzklausīsim jautājumus pēc pārastās sistēmas, ka katra politiskā grupa var uzdot jautājumu divas minūtes un tad uh, Ministres atbild, tas ir pirmais cēliens, un otrais cēliens ir tad, kad jūs uzdodat jautājumus vienu minūti, un ministrs atbild uz vairākiem jautājumiem reizē. Lūdzu, ministra kungs, paldies priekšsādātāji, dāmas un kungi e, šīs uh, e, personiskās brīvības um, tieslietu un iekšlietu uh, komitejas locekļi. Man ir liels gods būt šeit jūsu vidū, lai pastāstītu jums par to, kāda ir uh, Spanijas. Parīs prezidentūras priekšra, uh, eh, prioritātes. Lisbonas nolīguma spēkā stāšanās ir unikāla iespēja padarīt Eiropu tuvāku pilsoņiem un efektīvāku, un tas mums ir jādara ļoti enerģiski, Mums ir arī nepieciešama ilgtermiņa imigrācijas politika, un uh, Lisabonas uh, nolīgums paredz to, ka mums ir kopīga šī imigrācijas politika, kam ir trīs pozitīvi punkti. Pirmām kārtām ir specifiska juridiska bāze, kā mēs definējam trešo valstu mm, pilsoņu tiesības, kas legāli dzīvo Eiropas Savienībā. Otrām kārtām tiek noteikts, cik lielā apmērā ir jāuzņem trešo valstu pilsoņi katrai dalību valstei, un trešām kārtām nolīgums rada juridisko bāzi, lai uh, integrētu imigrantus. Īpaši svarīga loma uh, ir arī parlamentam, runājot tieši par legālo imigrāciju. Padomis lēmumi tiek pieņemti pavisam citādā veidā, un mēs esam pārliecināti par to, kā uh, koplēmumu procedūrai ir ļoti liela pievienotā vērtība. Mēs noteikti padomē sekosim līdzi tam, lai notiktu sadarbība ar um, parlamentu un konkrēti ar šo Lībes komiteju. Eiropa vēlas radīt tādu imigrācijas politiku, kas atbilstu darba tirgus nepieciešamībām. Mums arī ir jānodrošina vienlīdzības pieeja un tāpēc ir nepieciešama vairāk gadu programma, kas ir paredzēta 2010. un 2014. gadam, un te mēs balstāmies uz Stokholmas programmu un uz Eiropas paktu imigrācijas un patvērumu jautājumos. Stokholmas programmas izstrāde ir bijusi ļoti efektīva un caurskatām. Es vēlētos informēt jūsu komiteju, ka padome pašlaik gaida, kad komisija sniegs savu darbības plānu šim semestrim, un kad mēs varēsim programmu pārvērst konkrētās darbībās, un mums būs arī noteikts kalendārs par to, kā tas tiks izdarīts. Es vēlētos jums paskaidrot, uh, kādus mērķus mēs esam izvirzējuši nākamajiem sešiem mēnešiem. Sadarbībā ar mūsu beļģu un ungāru kolēģiem, kas ir prezidentūru trijo, mums ir divi kopīgi mērķi. Uh, sevišķi Spānijas prezidentūrai tieslietās un iekšlietās tajā semestrī pirmām kārtām ir strādāt pie legālās migrācijas un tad arī uh, Uh, izstrādāt jauno integrācijas politiku. Mūsu pirmais uzdevums ir norganizēt pirmās debatēs par šo Eiropas Savienības imigrācijas un patvēruma paktu, un uh, komisija mūs pilnībā atbalsta, un mēs darīsim visu, kas ir mūsu spēkos, lai šo paktu uh, Uh, īstenotu. Visus komentārus, ko jūsu komiteja mums varētu izteikt, uh, ir uh, laipni lūgti. Tad mēs arī vēlamies piestrādāt pie mm, mm, trešo valstu nepilngadīgajiem imigrantiem, kas ir um, ļoti sarežģīts jautājums, un te mums ir nepieciešams Eiropas Savienības um, atbilde, un mums viņi ir jāizsargā, jāizsargā viņu intereses. Eiropadomē ir eh, pilnībā atbalstījusi šo finanšu un uh, juridisko instrumentu radīšanu tieši attiecībā uz šiem mazgadīgajiem. Mēs uh, noteikti informēsim Lībi par to, kas notiek šajā svarīgajā jautājumā, kas attiecās uz integrāciju Lisabonas nolīgums paredz jaunu juridisko bāzi Eiropas sadarbībai šajā jomā. Padomai un Eiropas parlamentam tiek piedāvāta iespēja atbalstīt dalību valstis, trešo valstu pilsoņu integrācijai, kas uzturās Eiropas Savienības teritorijā legāli. Un tas ir viens no mērķiem, ko sev ir izvirzījusi Spānijas prezidentūra. Tāpēc 15. un 16. aprīlī Saragosā notiks integrācijas ministru ceturtā sēnāksme, kur tiks runāts tieši par integrāciju un sociālo koheiziju, un tieši tur ministri varēs izteikt savu viedokli par prioritātēm integrācijas jomā, ņemot vērā jauno Lisabonas nolīgumu juridisko bāzi, tāpat kā to, kas ir paredzēts Stokholmas programmā. Šīs konferences deklarācija tiks iesniegta formālai padomes um, novērtēšanai. Spānijas prezidentūra vēlētos strādāt pie legālās imigrācijas politiskā plāna. Tas ir uzdevums, kas ir pēdējos mēnešos palēninājies, bet šī prezidentūra vēlētos to uh, pastumt mazliet uz priekšu. Mēs vēlētos arī Eh, runāt par šo ietvaru direktīvu. kur un arī jāņem vērā to, ka Eiropas parlamentam tagad ir eh, daudz lielāka vāra, un mēs ļoti ceram, ka mēs ātri vien spēsim vienoties uh, par šo ietvaru direktīvu par vienoto uzturēšanos atļauju. Un uh, mēs ceram, ka mm, jūsu komiteja strādās pie mm, direktīvām kur ir runa par trešās val, trešo valstu pilsoņiem, kas tiek uh, pārcelt uz citu valsti e, uzņēmumu iekšienē un uz e, tad vēl tiem darbiniekiem, kas sezonāli strādā Eiropas Savienībā. Spānijas prezidentūra tik līdz saņems jūsu atzinumu, e, uzreiz sāk strādāt pie tiem mm, padomē deputātu, dāmas un kungi. Tās ir Spānijas prezidentūras prioritātes, kuras mēs esam izvirzījuši uh, integrācijas sektorā, un es noteikti sekošu līdz tam, lai sadarbība ar parlamentu būtu ļoti bieža. Esmu gatavs atbildēt uz jūsu jautājumiem. Lielas paldies priekšsēdētāji. Paldies, ministra kungs. Tagad. Uzklausīsim pirmos jautājumus. Tātad viens jautājums no katras politiskās grupas, kas ir pārstāvēti mūsu komitejā. Un es lūdzu jūs ņemt vērā laika ierobežojumus, tātad maksimāli divas minūtes. Katrs, katra politiskā grupa varēs uzdot vienu jautājumu, ja koordinatori neiebildīs, un ministrs atbildēs uz šiem jautājumiem, un pēc tam būs individuālie jautājumi. Lūdzu, Busutila kungs, pirmais. Yes, uh, thank you, Mr. Chairman. Paldies, priekšsēdētāji kungs, un paldies uh, ministru kungam par ievadu. Es uh, priecājos, ka jūs atsaucāties uz imigrācijas un patvērumu pakta ieviešanu. Uh, bet eh, mēs jūs vērtēsim pēc jūsu darbiem, nevis vārdiem jūsu prezidentūras beigās. Es to eh, saku, jo pēdējā pusotrā gada laikā, pirms šis pakts ir pieņēmts, ļoti maz kas ir darīts, eh, ļoti mazi rezultāti. Uh, Ja es nekļūdos, tad es domāju, ka tikai viens likumdošanas priekšlikums ir pieņemts pusotrā gadā izveidot eh, patvērumu aģentūru. Tas nav pietiekami labi, un mēs vērtēsim jūs pēc jūsu rezultātiem. Tāpēc es gribētu, lai jūs strādātu ļoti efektīvi un uztvertu nopietni šo paktu. Ir divi jautājumi kas mums ir svarīgi. Viens attiecas uz solidaritāti. Šī kopīgā patvēruma politika ir jāveido uz solidaritātes pamata. Piemēram, šodien ir grūtības uh, pārskatīt šo Dublīnas regulu, kas jau vairāk nekā gadu ir iestrēgusi padomē. Uh, Tātad, ko mēs eh, šeit gaidām, un arī patvērumu pakete ir pilnīgi eh, apstājusies, un mums eh, ir jāstrādā pie tās tālāk. Otrs ir ļaunprātīga patvērumu politikas izmantošana. Piemēram, es zinu, ka dažos gadījumos apmēram 90% emigranti, imigranti piesakās uz patvērumu, bet, protams, ne visiem tas pienākas. Tātad, ko prezidentūra darīs attiecībā uz šo ļaunprātīgo patvērumu politikas izmantošanu? Tas ir vēl viens jautājums. Paldies, Romero kungs, lūdzu. Romero kundze. Hauregi kungs. Hauregi kungs, lūdzu. vairākus mēnešus vai pat gadus mēs runājam par demogrāfiskajām perspektīvām, ka Eiropai vajadzēs 50 miljonus imigrantu nākamajos 20 gados. Es uh, gribētu zināt, vai ministrs uh, skatīsies uh, uz šīm demogrāfiskajām un sociālajām prognozēm, kas eh, notiks, eh, kāda būs demogrāfija un sociālā sfēra. Ekspertu grupa ir sagatavojusi e, eh, savus prognozes un ir skaidrs, ka Eiropai jāplānojas imigrēt lielu skaitu integrēt lielu skaitu imigrantu nākamajos gados, vai mēs jau plānojam šo politiku, uh, Un ministra kungs, vēl viens jautājums, kurš ir jūtīgs dažās dalību valstīs, tas ir par kvalificēto imigrantu izvēli. Vai tā ir Eiropas Savienības politika vai ir kāda iniciatīva, jo mums uh, ir jāplāno imigrācija. vai ir kaut kādi plāni un vai prezidentūra strādās pie šo kvalificēto cilvēku imigrācijas. Tad nākamais runātājs no liberāļiem - Viksona kundze. Paldies, priekšsēdētāji kungs. mēs e, ļoti e, interesējamies par Spānijas prezidentūras programmu un arī par jūsu dienas kārtību. Tad, tad viens no mērķiem ir atjaunot sociālo e, dimensiju, ņemot vērā krīzi. Daudzi cilvēki ir zaudējuši darbu, un ne tikai jūsu valstī, bet Eiropā vispār ir jāatjauno šī sociālā dimensija ir eh, svarīgi strādāt pie imigrācijas un patvēruma, bet es gribētu zināt, kādu sakaru jūs redzat starp uh, imigrāciju, integrāciju un spēcīgu sociālo dimensiju Eiropā. Paldies! Paldies! Eh, zaļo grupa Romeo, Romeo Irueda. Divi jautājumi. Pirmkārt, jūs konkrēti neteicāt, bet vai jūs varat nosaukt uh, kaut kādas detaļas par šiem līgumiem ar izcelsmes valstīm, vai jums ir kādi piemēri? Tad ir jautājums par ģimenēm un radniecību. Krīzes laikā šis elements tiešām cieši, jo, jo ir grūti eh, šiem cilvēkiem apvienot savus ģimenes, kas ir viņu tiesības. Tad vēl zaļie, zaļajiem interesē eh, šis bēgļu nomēķņu jautājums. Un eh, daudzās valstīs mēs redzam, ka cilvēki šeit atrodas tādā neskaidrā statusā. Viņi ir aizturēti, viņi nav ne legāli, ne nelegāli. Ko jūs darīsiet attiecībā uz šiem aizturēšanas centriem? Tas ir tāds, tad ir vēl viens politisks jautājums. Jūs eh, redzējāt, ka bija priekšlikums nenodarbināt imigrantus, kas nav legāli mums nav mehānismu, kā strādāt pie šīs politikas, kad Eiropas institūcijas to sāks darīt. Tavārēs kungs, lūdzu. Paldies, ministra kungs. Ziemassvētku nedēļā mēs tātad pieredzējām notikumus Itālijā. Un ir eh, jautājums par nelegāliem un legāliem strādājošiem. Pašlaik mēs eh, redzam, ka notiek darbs pie direktīvas, un mēs gribētu zināt, ko ministrs sagaida no direktīvas. Mēs redzējām problēmas Rozāno, un līdzīgas varētu būt arī citās Eiropas valstīs. Tātad jautājums par šiem imigrācijas ierobežojumiem, cik tie ir reāli un vai būs attiecīga politika, jo šos nelegālus imigrantus var nodarbināt ļoti sliktos apstākļos. Tad vēl viens jautājums mums eh, ir demokrātija, tātad visiem, kas legāli dzīvo demokrātijā, ir jābūt eh, tiesībām balsot. Tas ir jātiecina arī uz legāliem imigrantiem, kas maksā nodokļus, vai viņiem nevajadzētu piedalīties politiskajā procesā. Kleisa kungs, lūdzu. Nu... Paldies, priekšsādātāji, kungs, man ir jautājums par eh, šo nelegālo imigrāciju. Mēs redzam, ka dažās dalība valstīs eh, notiek eh, imigrantu regularizācija. Spānija regularizēja tūkstošus imigrantu, un arī citas valstis apskata līdzīgas pasākums, bet vai šādi pasākumi tikai neveicinās nelikumīgo imigrāciju? Un vai nav problēmas ar šīm kolektīvās regularizācijas kampaņām un kā tās ietekmē citas valstis, jo cilvēki, kas saņem uzturēšanās atļauju vienā valstī, tad viņi dodas uz citām valstīm. Uh, Varbūt eh, vajadzētu būt agrās brīdināšanas sistēmai, vismaz lai brīdinātu saulēcīgi citas eh, valstis. Bet ir daži trūkumi šai sistēmai, jo citām valstīm nav iespējas eh, dot savu piekrišanu šeit, vai Spānijas prezidentūra kaut ko domā darīt šajā jautājumā. Uh, Tad mēs e, saņemsim e, pirmās atbildes un dosim vārdu ministra kungam, lai atbildētu uz šo pirmo jautājumu tūri. Liels paldies, priekšsēdētāji kungs. E, jā, bez šaubām savā mandāta beigās es tieši arī varēšu novērtēt Tomēr eh, katrā ziņā es vēlētos jau tagad izteikt, ka, manuprāt, šis pakts bija ārkārtīgi svarīgs, jo tas nozīmēja, ka pirmo reizi Eiropā mēs visas valstis mm, pieņēmām tādu lēmumu, Um, kas būtu visiem kopīgs, un mums bez šābām ir jātīsta visa šī pakete, un tad, kad tas tiks arī izvērtēts no komisijas puses, tad varēsim skatīties, kas notiek tālāk. Un runājot par patvērumu, tad mēs no prezidentūras puses vēlamies legālu un uh, uzraudzītu imigrāciju. Un, ja tā ir ekonomisku iemeslu dēļ, tad lai tas ir saistīts ar darba tirgu. Un, ja tas tā notiek, tad šai imigrācijai ir jābūt vajadzīgai, un to arī prezidentūra centīsies panākt. Un es domāju, ka mēs spēsim panākt vienošanos ar dalību valstīm. Protams, ka mums būtu nākotnē būs vajadzīga imigrāt, Francija tomēr. Mēs nevaram skatīties uz imigrāciju Eiropas kontekstā, jo Eiropas ekonomiskā krīze ir pavisam izmainījusi to, ko mēs gaidījām 2020. gadam, jo pašlaik uh, vairāk nekā 8 miljoni cilvēku ir zaudējuši darbu, un ja mums ir 8 miljoni bezdarbnieku, kāda vajadzība tad mums ir domāt par imigrāciju kā nākotni, tomēr īstermiņā mūsu mērķis ir tāds, lai tie eiropieši, kas ir palikuši bez darba, šo darbu varētu atrast bet Eiropai bez šaubām ir ekonomiski jāturpina augt, un tam būs nepieciešams, lai šeit ierastos cilvēki, kas vēlētos Eiropā strādāt. Runājot par kvalificēto imigrāciju, tā bez šaubām ir svarīga. Bet nebūtu taisnīgi, ja mēs uh, pieņemtu šādu kvalificētu darba spēku, jo šajās nabadzīgajās valstīs viņiem jau tā ir maz līdzekļu, un tos pašus mazos līdzekļus, kas viņiem ir, viņi ir izmantojuši kādu sava pilsoņa uh, um, izglītošanai, un, nu, un tad beigās, tā kā viņš ir izglītos, tad mēs aizbraucam viņam pakaļ un viņu atvedam uz Eiropu. Nu, mums tomēr vajadzētu padomāt par to, kāda situācija ir izcelsmes valstīs, un es vēlētos jums pateikt, ka viens no jautājumiem, kas bija runājot par zilo karti, tad tika ņemts arī vērā, kāda ir situācija izcelsmes valstī. Un tad eh, par uh, patvērumu imigrāciju un pa, runāju, sociālo integrāciju runājot. Protams, ka pat uh, krīzes laikā šo sociālo telpu nevar apdraudēt, jo šī sociālā telpa mums e, šajā sociālajā telpā mums ir jālaiž iekšā arī tie, kas ir atbraukuši uz Eiropu. Tomēr šī integrācija ir jārealizē tā, lai tas nenozīmētu atteikšanos individuālā līmenī, bet arī neradītu konfliktus sadzīvojot, un tas ir pats svarīgākais, kas mums ir jādara tieši runājot par imigrāciju. Darba piedāvāšana izcelsmes valstī. Nu, tā noteikti ir vislabākā atbilde, ja mēs vēlamies regularizēt imigrāciju. Un tā tad darbs tiek piedāvāts izcelsmes valstī. Un pēc tam, kad šis darba līgums ir beidzies, tad atkal šīs darbinieks atgriežas savā izcelsmes valstī. Spānijā es jums varu dot piemēru mm, katru gadu 30 tūkstošus cilvēkus pieņem darbā zemiņu novākšanai, un šie cilvēki tiek ievesti no Marokas un strādā Andalūzijā, un pēc tam, kad zemiņu raža ir novākta, tad viņi atgriežas Marokā. Tāpēc mums vajadzētu pievērst uzmanību šim jautājumam. Runājot par ģimeņu apvienošanu, tur ir atšķirības starp dažādām valstīm, bet es domāju, ka mums visiem, visām valstīm kopīgs ir tas, ka mm, mēs vēlamies veicināt šo ģimeņu apvienošanos, jo ir ārkārtīgi svarīgi tād, ja kāds cilvēks ir emigrējis, viņš varētu atkal apvienoties ar savu ģimeni, un ar ģimeni es te runāju ar savu laulāto draugu un uh, bērniem. Un es domāju, ka um, vajag izšķirt starp to ģimenes kodolu, kas ir mm, divi pieaugušie un bērni, uh, un paplašināto ģimeni. Mūsu ministrijai ir dažādi e, centri, kurā e, imigranti tiek reizēm aizturēti, bet tas nav nekāds cietums. Tas vienkārši ir e, legālās imigrācijas sākums. Nu, un tad. E, kas attiecās uz pierakstu, tad man liekas, ka pašvaldība nevar liekt pierakstu nevienam, neatkarīgi no tā, vai šis cilvēks ir legāls vai nelegāls. Un visbeidzot, runājot par pagaidu darbiem, šeit eh, prezidentūra gaida komisijas direktīvas priekšlikumu, ar kuras palīdzību šis jautājums tiek regulēts. Prezidentūra piešķir šim jautājumam lielu nozīmi, jo šīs jautājums ir jāregulē, lai sezonas darbi nepārvēršās par darbiem, kurā netiek ievērota darba drošība. Nu, un es varu jums uh, pastāstīt par savu pieredzi, kāda man bija, kad es biju Katalānijas otrās lielākās pilsētas mērs un arī kā Spānijas mm, pašreizējās valdības ministrs. Es esmu par to, ka uh, imigranti varētu balsot pašvaldības vēlēšanās, bet, nu, protams, eh, dalībvalstis var izlemt, ko viņas te dara. Un visbeidzot par masīvu regula, regularizāciju. Tā ir aizliegta. Lisabonas, nu, es atvainojos, mūsu mm, imigrācijas un patvērumu paktā ir skaidri pateikts, ka to nedrīkst darīt. Var jau būt, ka ir bijušas ekonomiskās attīstības fāzes, kur šāda masīva regularizācija ir bijusi pamatota, tomēr tagad mums ir nepieciešama legāla un uzraudzīta imigrācija, un, ja iespējams, piedāvājot darbu izcelsmes valstī. Nu, es domāju, ka tas mums kalpos par pamatu pārdomām. Paldies, ministra kungs, un uh, turpina priekšsādātājs, un tagad darīsim tāpat, kā mēs rīkojāmies ar iekšlietu ministru. Tagad mums būs otrā jautājuma tūre. Te mēs centīsimies dot vārdu pēc iespējas lielākam komitejas locekļu skaitam, un pēc tam ministrs atbildēs uz visiem jautājumiem reizē, un es jūs aicinu, lai e, jūs izsakāties vienu minūti, lai varētu izteikties pēc iespējas vairāk cilvēku. Lūdzu, Dievs, Demerus kungs, vispirmais, paldies, ministra kungs, priekšsādājums. Um, ehm, uh, Es jums vēlētos uzdot kādu ārkārtīgi ļoti aktuālu jautājumu. Visi neregulārie vai slepenie um, imigranti ir ar sociālām vajadzībām. Viņiem ir tiesības, tiesības ar lielo burtu uz šīm tiesībām dažās dalībvalstīs, bet citās atkal ne. Integrācija ir jūsu darbības sfēra. Integrācija, par kuru jūs runājāt pārēdz to, ka šīs sociālās vajadzības, eh, kas ir vitālas, vai tās tiks apmierinātas, vai arī tās tiks apmierinātas tikai mm, legālajiem imigrantiem. Mm, man liekas, ka galvenā Eiropas Savienības problēma ir regularizēt legālās imigrācijas darba tirgu. Uh, pēdējo, es, nākamo trīs prezidentūru laikā, kā jūs to domājat regulēt? Paldies! Paldies! Blinkavičutis kundze. Pirmininkė, gerbiamas ministrė, iš tiesų dėkoju. Paldies, ministra kungs. Es vēlētos jums pateikties par to, ka jūs tik konkrēti izteicāties par imigrācijas un integrācijas jomas prioritātēm. Man prieks uzklausīt jūsu solījumus nākamajiem sešiem mēnešiem, proti to, ka nepilngadīgie, kas ceļo vieni paši, nebūs spiesti saskarties ar problēmām, par to, ka šī problēma tiks atrisināta. Es labprāt vēlreiz dzirdētu jūsu apliecinājumus par to, ka jūs eh, veiksiet konkrētus pasākumus attiecībā uz padomas direktīvu, eh, kas pārēdz izdod vienu atļauju trešo valstu pilsoņiem, kas vēlas dzīvot un strādāt Eiropas Savienības valstīs, lai būtu konkrēta procedūra šajā jomā. Francijas prezidentūras laikā tika panākts zināms kompromiss, taču Zviedrijas un Čehijas prezidentūras laikā šajā jomā nekas netika darīts. Vai jums, ministra kungs, ir kādi slepenie ieroči, lai nodrošinātu kompromisu panākšanu starp padomi un parlamentu un to, ka jūsu prezidentūras laikā šī direktīva patiešām tiks pieņemta? Paldies! Paldies, Vilbau kundze. Mikro. Es vēlējos jums eh, pajautāt, eh, sakojoši, jūs runājāt par Lisabonas noliegumu un kā jūs atrisināsiet eh, šo imigrācijas jautājumu ja šīs um, organizācijas, kam ir jānodarbojās ar imigrācijas jautājumiem, ja viņām jau jāsniedz atbalsts legāliem vai nelegāliem imigrantiem, un kā tas tiks um, atrasināts saskaņā ar Lisabonas līgumu. Un tad jūs arī runājāt par to, ka ir nepieciešami imigranti Eiropas attīstībai. Vai jūs neredzat vajadzību izveidot Eiropas līmeņa kampaņu, lai izvairītos no demagoģiskām kampaņām, kuras mēs arvien biežāk redzam? Visbeidzot, par nepilngadīgajiem. Mēs šeit saskaramies, ka šie centri ir tik pilni, ka viņi nespēja normāli darboties. Varbūt jūs mums varētu pateikt, cik um, kādu kvotu par reģioniem. Kellers kundze, lūdzu. One... Liels paldies! Es gribētu zināt, kāda ir jūsu priekšlikumi konkrētai rīcībai, lai dalību valstis Frontex un un citas puses eh, neieviestu nekādas, eh, nekādas, eh, nekādas neproduktīvas pasākums uz robežām, un arī attiecībā uz dalību valstīm, kas neievēro starptautiskus noteikumus, piemēram, attiecībā uz to pašu refulmentu problēmu un arī uz patvērumu sistēmām. Paldies! Čakolino kungs. Eh, Paldies, ministra kungs! Būs jāņem vērā, ir jāņem vērā ciešā saikne eh, starp, ciešā sasaist starp abu ministru runām šo pēcpusdienu. Es ceru, ka mēs pieredzēsim arī lielāku sadarbību ar mūsu komiteju. Jautājums. Itālijā ir 5 miljoni legālo imigrantu. un 8% uzņēmumu. Tas nozīmē 200 tūkstoši eh, nodarbina imigrantus no trešajām valstīm, un te patiešām ir vērojama solidaritāte un integrācija, kas, manuprāt, ir jānoformulē skaidri. Bet no otras puses mēs varam redzēt, ka pamatojoties uz Stokholmas programmu, solidaritāte solidaritātei starp dalību valstīm būtu skaidri jāsadala migrantu plūsmas. Tā tika paredzēts Stokholmas programmā, ko prezidentūra plāno iesākt šeit. Un es vēlētos arī runāt par pieaugošos, par, par sociālās aizsardzības palielināšanu imigrantu strādniekiem. No, Ana Gomes. Gomesas kundze. Šķiet, ka viņas nav. Kinga Gomes. Senjora Kinga Gons. Kinga Gons kundze. Thank you. Thank you. Köszönöm szépen. Miniszter úrtól azt kérdezni. Paldies, priekšsēdētāji, ministra kungs. Es vēlētos jums jautāt, ko jūs domājat par dažādajām iespējām ko varēs izmantot trijo nākamajā termiņā. Iepriekšējā prezidentūrā Spānija ļoti koncentrējās uz imigrāciju, bet šī ir pirmā iespēja strādāt eh, trijo sistēmā un risināt eh, šos jautājumus kopīgi. Kādi, jūsuprāt, ir aspekti, uz kuriem eh, Spānijas prezidentūra koncentrēsies? Flotra kundze? Paldies, ministri! Tātad jūs atbildat par nodarbinātību un imigrāciju. Tā ir tāda apsveicama alianse, uh, imigrācijas saistīšana ar nacionālo identitāti. Jūs jau minējāt, ka 38 tūkstoši cilvēku ir ieradušies Andalūzijā lasīt zēmenes, un Manuprāt, attiecībā šiem sezonāliem darbiniekiem ir trīs uh, daļas jautājumam. Viņi nav eh, legālie strādnieki, viņiem nav darba līgumu, bet uh, viņi nav tādi regulārie strādnieki, bet tomēr viņi maksā nodokļus. Vai būs kādi pasākumi, lai šiem cilvēkiem piešķirtu legālas uzturēšanās atļaujas pamatojoties uz viņu algu? Uh, Un tad vēl Rozano situācija, kas ir ļoti atšķirīga. 80% legālo migrantu strādā tādos verdzības apstākļos. Vai jūs veiksiet kādus pasākumus, lai šie cilvēki, kas jau atrodas Eiropā, beidzot varētu dzīvot situācijā, kurā būs saskaņotas viņu darba un uzturēšanās tiesības Eiropā. Lonskungs, paldies priekšsēdētāji. Ministra, jūs runājāt par ekonomisko migrāciju. Un jūs teicāt, ka tā ir tāda altruistiska, taču tā nav. Tā ir globālā kapitālisma interesēs. Tā stabilizē uzņēmēju valstis tad tā nestabilizē uzņēmēju valstis, izraisa bezdarbu, sagrauj algu sistēmu, un tā nav vēlama alternatīva cilvēku nelegālai ieviešanai. Tā drīzāk ir šis nelegālās ieviešanas, eh, nelegālās ieviešanas paveids. Paldies, Gomeses kundze, es jums piedāvāju izteikties, jūs šeit nebija, bet ja jūs esat šeit, es jums došu otro iespēju. Pa, paldies priekšsēdētāji kungs. kungs. Ministri. Es vēlētos uzdot šādu jautājumu. Jūs norādījāt, ka viena no Spānijas prioritātēm ir, ir sekmēt imigrāciju. Šeit es varu minēt piemēru. Te ir jārunā par cilvēkiem, kas ir devušies uz Eiropas valstīm no Guantānamo. E, pie mums bija divi ASV valdības pārstāvji, tostarp arī vēstnieks, un mēs runājām ar viņiem par šiem jautājumiem tikai sešas Eiropas Savienības valstis ir piekritušas uzņemties Guantanamo, cilvēks no Guantanamo. Kādā statusā viņi tiks uzņemti kā imigranti? Kā, kā politiskie izsūtījumā esošie cilvēki vai kā citādāk? Jūs vēlaties veicināt integrāciju. vai Lisabonas līgums neparedz Eiropas kopienas līmeņa politiku šajā jomā? Paldies, un tagad mēs saņemsim kopīgu atbildi uz šiem dažādajiem jautājumiem, kurus pieminēja mm, mūsu komitejas locekļi. Lūdzu, ministra kungs. Runāt par integrāciju un sociālajām vajadzībām, protams, eh, nav iespējams tikai Eiropas kontekstā. Uh, Tomēr Eiropa, manuprāt, ir ārkārtīgi e, svarīga, un mums ir nepieciešams šeit globāls diskurs. Mums ir jāsaka, ka šīs jautājums mums ir ārkārtīgi svarīgs, un ka man tika uzdots jautājums arī par integrāciju. Nu, vienmēr ir nepieciešams veikt integrāciju, tomēr tās nenozīmē, ka mēs nevaram uh, darboties arī globālākā līmenī. Darba tirgus jautājums. Mm, noteikti ir jāsaistā ar imigrāciju un jāanalizē, kas notiek darba tirgu. Eiropai ir nepieciešama perspektīva Un pašlaik mūsu perspektīva ir stratēģija 2020. Un te mēs esam izvēlējušies ražošanas modeli un arī mērķu, mērķus, ko vēlamies sasniegt. Un, un tur ir jāskatās, kas notiek darba tirgu, lai izlemtu, ko darīt ar imigrāciju, runājot par nepilngadīgajiem. Un, man liekas, ir viena lieta, no kuras vajadzētu izveidot, izvairīties, proti tas, ka izvairīties, lai mafija nepilngadīgos neiesaista šajā uh, nelegālajā imigrācijā Bieži vien aiz šī nepilngadīgās personas lēmuma imigrēt nav tikai viņa paša lēmums, bet tur arī mafija, kas stāv aiz viņa. Bet, eh, protams, mēs nekad nevaram uzskatīt imigrā, ne, nepilngadīgo par imigrantu. Viņš vienmēr ir jāuzskata par nepilngadīgo. un bez šaubām te ir koordināti, jā, koordināti jāsadarbojās, lai pieaugušo nepavadītu e, nepilngadīgo jautājums tiktu skatīts Stokholmas programmas gaismā. Līdz šim mēs to jautājumu skatījām vienkārši tajās valstīs, kurās ieradās šie nepilngadīgie, bet tagad ir skaidrs, ka šo problēmu nevar atstāt divu vai trīs mm, valstu pārziņā, ka tai ir jābūt Eiropas Savienības kompetencēm, runājot par Lisabonas nolīgumu un Eiropas integrāciju. Tad ir pilnīgi skaidrs, ka uh, jautājums bija par uh, kvotām šie, um, šo nepilngadīgo centriem. Nu, te jārunā ne tik daudz no normatīvā viedokļa, par to mēs ar citu arī runāsim sarāksnē, kuras jums pieminēju Saragosā. Bet gan ir jāizskata šis jautājums daudz pamatīgāk. Runājot par Frontex, nu, man ir jāatzīst, ka tas nav manā kompetencē. Par to jums vajadzēja jautāt iekšlietu ministram, kas tikko jūs uzrunāja pirms manis. Katrā ziņā es uh, varu uh, jums pateikt, ka Spānijas valdības nostāja ir, ka mums ir noteikti jāuzstāj uz legalizāciju, uz legālu imigrāciju. Un to nekad nevajadzētu zaudēt no redzes loka. Es ne, neesmu dzirdējis par tādu gadījumu, kad Frontex nebūtu rīkojies adekvāti. Un runājot par Itālijas problēmu, tad um, ir pilnīgi acīm redzami, kad jautājums bija par to, kā mēs. Uh, kā Eiropa, kas esam politiska, pilsoniska uh, realitāte mēs spējam panākt uh, līdzsvaru starp dažādiem elementiem, kad rodas problēmas, un man liekas, ka imigrācijas un patvērumu pakts ir tieši tas svarīgākais, kas mums palīdzēs progresēt. Mums tur ir politiski kritēriji. Protams, ka dažādi normatīvie akti un direktīvas ir nepieciešami. Tomēr ja mēs kaut ko solidāri mm, dalām, ja mēs kaut kā, iekš kaut kā solidāri dalāmies, tas arī ir ļoti labi. Un um, mēs strādāsim ar Beļģiju un Ungāriju jautājumos, kas attiecās uz manu kompetenci lai um, efektīvi strādātu, tāpēc gan Beļģija, gan Spānija šajos jautājumos varam ņemt vērā mūsu priekšgājēju prezidentūru pieredzi. Runājot par līgumiem un nodarbinātajiem, es vēlos pateikt, ka tas daļēji ir atkarīgs no šī parlamenta un tas, kā mēs progresēsim, eh, runājot par vienoto atļauju, Spānijas prezidentūra gribētu, lai pēc iespējas ātrāk mēs spētu nonākt pie diskusijām un beigās arī pieņemt direktīvu, kas atrasinātu tās problēmas, par kurām man šeit tikta uzdot jautājumi. Nu, un visbeidzot, es neuzskatu, ka mēs varētu saskarties ar kaut kādiem negatīviem efektiem, ja mēs ļausim pieļausim imigrāciju, jo reizēm eh, tie imigranti, kas ir atbraukuši uz kādu Eiropas valsti, pēc tam atgriežas bagātināti ar pieredzi, un viņi arī sūta naudu savām izcelsmes valstīm. Uh, Un tad man tika uzdots jautājums arī par to, kas galīgi nav manas ministrijas kompetencē. Tas bija jautājums par Guantanamo. Mm, un, nu, un tad tas būtu jāuzdot kādam citam. Lielas paldies! Mēs pateicamies nodarbinātības un imigrācijas eh, ministru par to, ka viņš mums pastāstīja, kāds ir Spānijas prezidentūras darba plāns tādā ļoti sintētiskā veidā. Paldies, ka atbildēju uz mūsu jautājumiem. Nu, mēs jau esam pusstundu aizkavējušies. Un Un tāpēc es vēlētos noslēgt tagad debates, pateikties ministra kungam un novēlēt viņiem visu to labāko realizējot dzīvē, to, ko viņš mums tikko stāstīja. Sí, me quedo porque mañana comparezco en la comisión. Said, running... Kā jau es teicu, darbie kolēģi, mēs eh, kavējamies. Mums būs jāmēģina nedaudz pasteikties, lai eh, varētu pievērsties arī pārējiem darba kārtības punktiem. Tāpēc mēs pārējām pie piektā darba kārtības punkta. Tas ir nolīgums starp EK eh, e un Pakistānu pār atpakaļ uzņemšanu Es zinu, ka pērn oktobrī parlaments saņēma šo nolīgumu un parlamentam vajadzēja sniegt atzinumu. Um, nolīgumu parakstīja pēc divām nedēļām un uh, nebija iespējams uh, šim nolīgumam stāties šo, šo, šo, šo atzinumu sniegt pirms Lisbonas līguma stāšanās spēkā. Pēc tam mēs gaidījām formālo padomes lēmumu par šī līguma noslēgšanu. Un tagad parlamenta pilnvaras ir daudz plašākas, un tagad parlamenta piekrišana ir obligāta, lai varētu noslēgt šo nolīgumu. Atbilstoši TFEU 218 panta desmitajam punktam parlamentam nekavējoties ir jāsaņem pilnīga informācija, un tāds arī ir mūsu debatas mērķis ar padomu un komisiju. Un eh, tādu procedūru mēģināsim ievērot arī ar citiem atpakaļ uzņemšanas nolīgumiem, kas ir uzskaitīti jums izdalītajā tabulā. Es tagad došu vārdu komisijas pārstāvim un pēc tam prezidentūras pārstāvim un referentam Sogor kungam. Uh, referents ir Busutilkungs, cik es saprotu. À, tad, tad tiek mēģināts noskaidrot, kurš ir referents. Vispirms komisijas pārstāvis Pēters Bošs, tātad vārds komisijas pārstāvim. Paldies priekšsēdētāji par to, ka devāt mums vārdu par šo atpakaļ uzņemšanas līguma jautājumu. Komisijai tika piešķirts mandāts gandrīz pirms desmit gadiem, un visa šī notikuma attīstība liecina par to, cik ir grūti panākt vienošanos ar Pakistānu. Bija grūti panākt, ka Pakistāna sēžas pie sarunu galda, taču pēc sešiem formāliem sarunu posmiem 2007. gadā mums izdevās izstrādāt tekstu, kas pats par sevi bija ļoti sarežģīts darbs. Tad mums bija arī citi procesa posmi, kurus pieveikt bija ļoti grūti, bet beig beigās 2009. gada oktobrī šis nolīgums tika parakstīts, un mēs ceram finalizēt šī readmisijas nolīguma galīgos posmus. Šis nolīgums ir ļoti svarīgs Eiropas Savienībai. Pakistāna ir valsts, no kuras nāk ļoti daudz nelegālie migranti, vai arī caur šo valsti dodas no citām valstīm. Piemēram, 27. Eiropas valstīs mm, no šīs puses ieplūst gandrīz 13,5 tūkstoši, un ir ļoti svarīgi panākt viņu iespējami efektīvu atpakaļ uzņemšanu, kā mums ir izdevies gandrīz 4000 gadījumos. Pakistānas, uz Pakistānas iedzīvotājiem attiecas ne tikai reāli atpakaļ uzņemšanas līgums, ir arī citi tiesību akti, kas attiecas uz trešo valstu pilsoņu un bezvalstnieku uzņemšanu. Uh, Un, kā jau jūs iespējams zināt, mēs šobrīd vedam sarunas par atpakaļ uzņemšanas nolīgumu ar Turciju. Turcija ir ļoti svarīga. Mūsu ģenerāldirektors Folkungs dosies uz Turciju iespējams 19. februārī, lai atsāktu sarunas ar Turciju par atpakaļ uzņemšanas nolīgumu. Arī mūsu Turcijas kolēģiem Pakistāna ir ļoti svarīga migrantu izcelsmes valsts, un līguma noslēgšana ar Pakistānu būs ļoti svarīga arī mūsu turpmākajās sarunās ar Turciju. Runājot par šī atpakaļ uzņemšanas nolīguma saturu, Lai jūs nepārsteidz tas, ka tas ir ļoti tiešs nolīgums, tajā ir iekļautas atpakaļ uzņemšanas prasības e, pilsoņiem, trešo valstu pilsoņiem un bezvalstniekiem, ir parastie noteikumi attiecībā uz administratīvo kārtību e, cilvēku atpakaļ atdošanai Pakistānas valstī. Kā jau teicu, šis mandāts tika izdots ļoti sen, Mm. Tas ir mandāts, kas tika izsniegts vēl vecajā, pirms Lisabonas režīmā, un, protams, ir skaidrs, ka gadījumā, ja padomi izsniegs jaunus mandātus vai apsvērs jaunu mandātu izsniegšanu, komisija ņems vērā Lisabonas nolīguma noteikumus. Kā jau jūs priekšsēdētāji kungs minējāt, e, noteikums, kas ir minēta 218. panta un jo īpaši 10. punktā. Cik noprotu, jūs jau esat saņēmuši atpakaļ uzņemšanas nolīguma tekstu, un mēs labprāt atbildēsim uz jebkādiem jūsu jautājumiem. Paldies! Tagad vārds prezidentūras pārstāvim. E, paldies, priekšsēdētāji kungs! Man nav nekā daudz ko piebilst komisijas pārstāvja teiktajiem, bet es vēlētos uzsvērt to, cik grūti bija panākt vienošanos šeit, un tas bija viens no iemesliem, kāpēc pārdome un dalību valstis saskārās ar tādām, tādiem negludumiem, kas bija atlikuši, un te ir jārunā arī par procedurālām problēmām esam saņēmuši konsultāciju prasību un, un uh, apstiprināšanas procedūra uh, parlamentā arī jau ir procesā. Būsu tilkungs. Um, jā, paldies Priekšsēdētāji kungs, man jāatvainojas Sagāra kunga vietā, kuram bija jādodas uz uh, lidostu, viņš nevarēja atlikt savu došanos projām, un es vēlētos pateikties komisijas priekšsēdētā pārstāvim Boša kungam par to, ka viņš sniedz mums šo svarīgo informāciju par uh, sarunām. Protams, mēs uzskatām, ka readmisijas nolīgumi uh, ar valstīm tādām kā Pakistāna ir ārkārtīgi svarīgi, un tie ir apsveicami. Es arī ņēmu vērā Boša kunga uzsvērto argumentu attiecībā uz trešo valstu pilsoņiem, kas padara šos atpakaļ uzņemšanas nolīgumus interesantus un arī palielina Eiropas Savienības pilnvaras sarunās ar eh, tādām valstīm kā Turcija. Attiecība, runāt par būtību mums nav problēma, bet, kad ir runa par procedūru, oficiālā padomas nostāja vēl nav saņemta parlamentā, un esmu vīlies par to. Uh, Cik tālu ir runa par komisiju? Mums ir jāsaņem uh, tāda paša līmeņa informācija kā padomēji, un tikai pagājušo nedēļu komisāra kandidāta Cecilija Malmstroma interpretēja situāciju pareizi, kad viņa teica, ka parlamentam jāsaņem tā pati informācija, ko ir saņēmusi padome. Ja citiem kolēģiem nav nekādu konkrētu piezīmi vai komentāru. Sogor kungs lūdza man informēt komiteju par to, ka viņš, eh, viņš iesaka dot zaļo gaismu šim nolīgumam un nosūtīt tos plenārsēdi bez kādām turpmākām debatēm, taču, protams, mums vēl ir jāsaņem afet komitejas atzinums. Un visu beidzot, Varbūt komisijas pārstāvis varētu atbildēt uz šādu jautājumu. Varbūt mums vajadzētu jautāt, kādā stadijā ir pats līgums eh, Pakistānas parlamentā. Mēs nezinām, kādu Pakistānas parlaments nolīgumu ratificēs. Un es vēlētos jautāt komisijai, vai tā varētu mums sniegt informāciju par šo situāciju. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Paldies. Tagad mēs labprāt dzirdētu komentārus vai atbildes. Pirmkārt, varbūt komitejas locekļi varētu izteikties, un tad komite, komisija un prezidentūra varētu atbildēt. Tāpēc eh, lūdzu Gijoma kundze, Ernsta kundze. Paldies! Jā, es labi zinu, ka es nebiju pirmā, bet, nu, es uh, tomēr uh, izteikšos. Man vispirms ir trīs uh, punkti par procedūru. Es vēl vēlētos tomēr atgriezties, tāpēc, ka uh, Eh, šis eh, nolīgums tika parakstīts pagājušā gada oktobrī, un pēc tam stājās priekšā Lisabonas nolīgums, un parlamenta juridiskais dienests mums iepriekšējā sanāksmē norādīja, ka šie starptautiskie nolūgumi, kas ne, nebija jau spēkā, ir jāpārskata Jā, stājas spēkā šī jaunā procedūra. Varbūt eh, jūs varētu paskaidrot, kas tad īsti notiek tagad ar šo nolīgumu tālāk par šo atpakaļ uzņemšanas um, nolūgumiem, nolīgumiem starp Eiropas Savienību un trešajām valstīm. Tomēr šie nolīgumi tiek diezgan maz piemēroti, jo vairāk mēs balstāmies nevis uz kopienas nolīgumiem, bet uz bilaterāliem nolīgumiem. Vai mēs varētu iegūt uh, informāciju par uh, cilvēkiem, kas ir nosūtīti atpakaļ uz savu izcelsmes valsti vai uz tranzītu valsti, balsoties uz šiem nolīgumiem, jo, e, nu, kā tas īsti notiek, jo šī novērtēšana bija paredzēta jau vairākus gadus. Nu, un pēdējais komentārs man ir par pašu Pakistānu, jūs bez šaubām zināt, ka. Uh, mm, militāra konflikta dēļ tur ir bijušas ļoti e, nopietna cilvēku pārvietošana, apmēram viens miljons cilvēku ir pārvietojušies citur, vai ņemot vērā šo situāciju, vai šī situācija ir ņemt vērā, parakstot šo nolīgumu, un vai gadījumā jābūtu ārkārtīgi e, smagas, nopietnas situācijas, vai ir iespējams apturēt šo nolīgumu darbību. Lūk, priekšsādātāja kungs, tādi ir man jautājumi. Paldies. Paldies, Ernsts kundze. Paldies. Man ir šāds jautājums. Ir vērojama pieaugoša tendence no Pakistānas un citām zemēm bēgošo imigrantu vidū, Proti pēdējo gadu laikā šo imigrantu plūsma ir pieaugusi. Vai, vai šajā nolīgumā ir paredzēta kāda cilvēktiesību uzraudzība līguma pušu vidū? Tas jo īpaši svarīgi ir tāpēc, ka pieaug šo cilvēku plūsma no Pakistānas un citām valstīm, kuri humanitāru apsvērumu dēļ bēg. Un otrkārt, uh, Eiropas Savienība tika aicināt arī pievērsties šim cilvēktiesību aspektam atpakaļ uzņemšanas kontekstā, ko, ir, ko komisija domā par to. Uh, Un treškārt, runājot par datu aizsardzību, par datu aizsardzības noteikumiem, kāda šī situācija ir Pakistānā, arī tehniski, jo ir, ir liecības uh, par to, ka šī situācija nav apmierināšana un kā tad īsti Eiropas eh, Savienības atbildīgās personas risina situāciju. Paldies, Romero kungs, Flotra kundze. Šodien gan mums ir sarežģīta procedūra ar vārdu došanu. Romevas kundze bija Eh, ļoti laipna, jo viņa palūdza, lai man tika dots vārds, kamēr es vēl atjēdzos no debatēm par Turciju, kas notika divas stāvas zemāk. Nu, mums runājot par Pakistānu, mēs varētu teikt nē, un tā mēs iegūtu zināmu teikšanu arī tad, kad tiek vestas pārunas, jo jauktā atpakaļ uzņemšanas komiteja nav paredzējusi mūs uzklausīt. Un, um, vienoš, nolīgums ar Pakistānu ir pirmais, ko mēs izskatām pēc Lisabonas nolīguma pieņemšanas. Un pirmā frāze pilnīgi noteikti runā par uh, to, kā um, darbības plāns vis, mm, vispirmām kārtām ieteiks sadarbību ar Pakistānu, nu, es atvainojos, ar Afganistānu. Nu, es nezinu, kā uh, gan mēs varētu sūtīt afgāņus, kas ir ieradušies Eiropā caur Pakistānu, atpakaļ uz Pakistānu, jo jūs Nu, jo te ir jāizvairās no tā, kā mums uh, tiktu, mm, ja, ka mēs izteiktu tādu uh, aicinājumu šiem imigrantiem, ja jūs kārtīgi izlasāt, kas tur ir rakstīts, tad. Uh, jūs redzat, kā mēs varam atpakaļ nosūtīt tikai tos cilvēkus, kas ir regulārā situācijā Pakistānā un ieradušies Eiropas Savienības teritorijā. Bet uh, parasti notiek tā, ka mm, afgāņi ierodās uh, nevis pa gaisa ceļu, bet pa savu zemi. Un kad mēs skatāmies uz šo darbības plānu, tad man liekas, ka tur ir daži izkropļojumi, un es gribētu, lai komisija pas, paskaidrot, kas te īsti domāts, jo jūs minējāt šos 13 tūkstošus, kas ierodās no Pakistānas. Uh, bet eh, kā viņi ir ieradušies? Ar trešo dalību valsti vai bez eh, trešās dalību valsts starpniecības? Un tālāk. Man liekas, ka mums ir eh, problēmas ar atpakaļ uzņemšanas nolīgumiem vispār. Es domāju, ka visi jūs noteikti esat dzirdējuši par tādu vai citu imigrantu, kas ir atsūtīts atpakaļ uz to valsti, no kuras viņš ir izbraucis un ka viņš tur ir ticis ilgi cietumā, spīdzināts un tam līdzīgi. Tāpēc es vēlētos, lai šajā jaunajā laikmetā kas pavarās Eiropas parlamentam, mēs varētu novērtēt kad, cik, kas ir ticis no, nosūtīts uz kurieni, jo man par to nav nekādas informācijas. Es zinu tikai personīgas uh, informācijas, bet man nav nekādas oficiālas informācijas. Un ja jums tāds ir, nu tad lūdzu, tas man ļoti interesē. Un es domāju, pirms mēs dodamies vēl uz priekšu, ir jāzina, par ko mēs runājam un ko mēs esam izdarījuši uh, līdz šai baldienai. Žanīna Henis Plašert. Žanīna eh, Henis Plašert vēl kāds. Anyone else? And, uh, and, so, please, Mrs. Vai vēl kāds vēlas? Plašerts kundze. Es šoreiz runāšu nīderlandiski, saka runātāji. Īsumā lai nedaudz līdzsvarotu Flotras kundzes nu pat teikto. Manuprāt, šis atpakaļ uzņemšanas līgums ir ārkārtīgi svarīgs. Mēs darām visu, kas ir mūsu spēkos, lai nodrošinātu tā stāšanās spēkā. Sarunām vajadzēja ilgu laiku. Un šādu veidu nolīgumi ir ļoti svarīgi. jo vienkārši divpusēji līgumi ir īstermiņa investīcija, kas rada problēmas ilgtermiņa procedūrā. Mums ir jāīsteno mūsu politikas stratēģijas, un, protams, ir pamatot jautājumu uzdot, un mums ir jādzird atbildes, taču es ļoti aizstāvu šo nolīgumu. Jā, paldies. Jā, neviens vairs nav lūdzis vārdu tad mēs dosim atkal vārdu komisijai un prezidentūrai, visbeidzot Saimonam, bet lūdzu tagad vārds komisijai. Paldies priekšsēdētāji! Nu, uz komisiju būtu attiecinām trīs jautājumi, kas tika uzdoti. Divi vispārīgi, proti, kāda kādas ir lomas sadalījums starp komisiju un parlamentu sarunās par nolīgumu, un te mēs varētu atgriezties pie Malmstrēmas kundzes vārdiem. Patiešām komisija plāno izturēties pret parlamentu tieši tāpat kā pret padomi, atbilstoši 18. pantam, un tālāk bija ļoti pamatoti jautājumi par Eiropas Savienības atpakaļ uzņemšanas un atpakaļ nosūtīšanas politiku. Un, kā jūs zināt, atbilstoši Stokholmas programmai komisijai ir jāveic novērtēšana un arī, ja iespējams, jāizsaka rekomendācijas attiecībā uz šādu politiku, lai nebūtu pārpratumu, Komisija vienkārši īsteno padomas piešķirtu mandātu sarunām par atpakaļ uzņemšanas nolīgumu ar vairākām valstīm, un mēs uzskatām, ja mēs vēlamies nopietni apkarot nelegālo imigrāciju, ko skaidri norādīja arī Spānijas prezidentūra, ja mēs nopietni vēlamies cīnīties pret nelegālo migrāciju Eiropā, atpakaļ uzņemšanas nolīgumiem ir jābūt šīs cīņas daļai. Trešais jautājums Jā vai nē? Vai parlaments piekrīt nolīgumam ar Pakistānu, kas ir šodienas darba kārtībā? Tātad mums ir divi vispārīgi jautājumi un viens ļoti praktisks, proti attiecībā uz parlamenta piekrišanu Eiropas komisijas un Pakistānas atpakaļ uzņemšanas nolīguma apstiprināšanai. Mēs esam ar mieru atbildēt uz vispārīgajiem jautājumiem, bet tas aizņems vismaz divas stundas. Mēs esam gatavi to darīt, jums par to lemt, bet mēs gribam norādīt, ja komisija nesaņems parlamenta atbalstu, mums vajadzēs atgriezties pie Pakistānas jautājuma, tad mums šķiet, ka pastāv nopietnas risks, ka šāda atpakaļ uzņemšanas līguma vispār nebūs. Mēs apzināmies, ka Pakistānas valdība šobrīd ir ļoti grūtā situācijā, komisija ir ļoti daudz reižu piekāpusies, un, ja būs tagad jāatgriežas pie pakistāniešiem un jāsaka, sarunas notiks no jauna, manuprāt, tās būs, ja ne beigas, atpakaļ uzņemšanas līgumam, tad nopietnas tā apdraudējums. Mēs esam gatavi diskutēt par šiem jautājumiem priekšsēdētāji, ja jūs to vēlaties. Paldies, saka priekšsēdētājs, bet ļaujiet atgādināt, ka komisijai vienmēr ir iespēja rakstveidā iesniegt specifiskākas atbildes vai komentārus par kādiem no jautājumiem, kas ir uzdoti. Visi uzdotie jautājumi šeit, ja tiem nepietiek laika šeit, var tikt atbildēti arī rakstveidā un iesūtīti jebkādā formātā, kā vien jūs vēlaties, pat konfidenciāli, tiem komitejas locekļiem, kas ir šos jautājumus uzdevuši. Manuprāt, Ir vēl pieteikušies runātāji, ja mēs nevēlamies atkal atsākt debati, es jūs lūdzu izteikties īsi. Es esmu pilnīgi sašutusi. Ko jūs man te tagad sakāt? Ja man komisija saka, ka var atbildēt uz jautājumiem, tad lūdzu atbildēt uz jautājumiem un nešancezējiet parlamentāriešus. Jā, ja vai nu jūs to, jūs taču nevarat tā teikt, vai nu jūs pieņemat, vai nu vispār nebūs nekāda atpakaļ uzņemšanas. Tā taču ir šantāža. Ernsts Kundze. No tā nav ieslēgts mikrofons. Mike, Mike, if you please, if you, if you, if you want to restart. Sorry. Äh, Atvainojiet, es vēlētos tikai Flutrī kundzes teikto atbalstīt. Un nebija uzdota, nebija, nebija atbildes jautājumam, ko mēs te uzdevām. Kāpēc šajā valstī, kur tie notiek vajāšanas, eh, reliģiski pamatotas, seksuāli pamatotas, uh, nav. Es nesaprotu, kāpēc um, mums ir uh, jārunā ar šādu pamatojumu. Mēs nevaram rīkoties nekā citādāk, kā vien, uh, kā vien atteikties no šī nolīguma, un es to uzskatu par tādu novecojušu. Jā, laiks skrien, un uh, kā jau mēs norādījām, pamatotiem jautājumiem jātiek atbildētiem. Varbūt, ka mēs varētu risināt šo lietu rakstveidā. Komisija strādāja pie šī jautājuma gadiem. Es piedalījos vairākās sanāksmēs, tostarp ar komisijas pārstāvjiem, un viņi man paskaidroja arī pamatojumu. Varbūt, ka tagad mēs varētu darīt to pašu tā vietā, lai uzsāktu cīniņu ar komisiju. Varbūt mēs varētu tiešām iesniegt jautājumus rakstveidā un tad problēma tiktu atrisināt. Jā, paldies, atgriežamies pie prezidentūras. Gracias, senor presidente. Tas paldies priekšsēdētāji. Es uh, vēlētos. Uh, atsaukties uz uh, diviem jautājumiem, kas tika uzdoti gandrīz no katra jautātāja. Protams, ka mūsu rīcībā nav tās statistikas, kas mums tiek prasīta, bet vispirms, ka, vispirms vēlētos parunāt par to, kāpēc ir vajadzīgi šie atpakaļ uzņemšanas nolīgumi, jo kaut arī daži no tiem funkcionē jau vairākus gadus, tie ir tikai uh, sākotnējā stadijā, un, protams, mums ir arī jāatrisina tās problēmas, kas eh, maz pamazām rodās un uh, mums ir jāļauj, jādod iespēju šos instrumentus pilnveidot, tāpēc jau arī mēs padomē strādājam. Un ļaujiet man tomēr būt optimistam, kas attiecās uz atpakaļ uzņemšanas nolīgumiem. Un es no otras puses vēlētos lūgt, lai jūs šos nolīgumus neuzskatāt par kaut ko vairāk nekā tie ir. Tas vienkārši ir instruments ar kura palīdzību mēs spējam uh, realizēt praksē vai nu ar administratīvu līdzekļu palīdzību, vai ar policijas lēmumu palīdzību īstenotu lēmumu atpakaļ no, uh, no, nosūtīšanai, respektējot cilvēktiesības, datu aizsardzību un tālāk. Un nu, tā tālāk nav uh, jau pats šis atpakaļ uzņemšanas fakts, kas ir uh, tagad jāapskata, bet gan šis lēmums, kā kāds cilvēks tiek atpakaļ nosūtīts. Un tāpēc mums ir patvērumu uh, likumdošana, mums ir cilvēktiesību likumdošana un uh, tas, kas attiecās uz atpakaļ sūtīšanu, nenozīmē automātisku sūtīšanu atpakaļ. Vairāk arī neko nepildīšu. Paldies! Paldies! Lūdzu, Saimon, ja tu vēlies noslēgt. Yes, uh, thank you. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Es gribētu pateikties padomas un komisijas pārstāvjiem un arī kolēģiem, kas piedalījās šajā īsajā, bet dzīvajā diskusijā. Es ņemu vērā e, šaubas, ko izteica kolēģi, un tāpat es atzīmēju, ka daži kolēģi izskatās, ka gan arī principa pēc ir pret šo līgumu. Tomēr eh, Žanīna Hanes eh, plašķerda teica, un es viņai piekrītu, eh, ka šis ir ļoti svarīgs līgums. Es tikai papildināšu ar to, ka priekšsēdētāji kungs pēc eh, definīcijas, kad mēs runājam par atpakaļ uzņemšanas eh, līgumiem, mēs runājam par nelegāliem imigrantiem no trešās valsts, kas, kam jau ir atteikts patvērums un kam nav tiesību vairs palikt ilgāk Eiropas Savienības eh, teritorijā. Un tāpēc priekšsēdētājums, jo ātrāk mēs noslēgsim šo līgumu, jo labāk. Paldies! Paldies. No komitejas puses es atgādinu komisijai, cik svarīgi ir rakstiski atbild uz šiem neatbildētajiem viedokļiem. Ja komisija grib kaut ko papildināt, tad vārds komisijai. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Mēs negribam, lai mūs pārprastu. Mēs uzņēmām šo diskusiju ļoti nopietni. Uh, Mums bija daudz jautājumu, kas prasa nopietnu diskusiju starp komisiju un parlamentu. Mēs esam gatavi to darīt, un mēs arī esam gatavi atbildēt rakstiski uz jebkuru jautājumu, un mēs ieteikt arī sanāksmi, kurā piedalītos komisija, eksperti un referenti, lai varētu izskatīt visus jautājumus Un e, tas ir sarežģīts jautājums, un tam būs vajadzīgs e, laiks. E, šeit nav runa par respektu trūkumu, bet šeit ir runa par to, ka šie jautājumi ir rūpīgi jāapspriež, un komisija ir gatava piedalīties diskusijā. Paldies! Paldies! Tātad mēs ņemam vērā šo piezīmu, un ar to mēs tagad beidzam šo punktu un pārējām pie nākamā jo pēc tam mums vēl būs koordinātoru sanāksme. Tātad tagad eh, mums ir eh, jautājums par Šveices un Lichtensteinas piedalīšanos eh, Frontex darbībā. Mēs tātad attiecībā uz šo līgumu notiek eh, sarunas starp Eiropas Savienību un Šveici un Lihtensteinu par viņu piedalīšanos eh, Frontex darbībā. Vispirms runās eh, komisija, pēc tam prezidentūra un pēc tam Klais kungs referents. No komisijas puses Monika Hammer. Paldies, eh, priekšsēdētāji kungs. Es gribētu sākt ar procedūras jautājumu par šī līgumu parakstīšanu. Tas tika parakstīts 30. septembrī pirms Lisabonas līguma stāšanās spēkā. Un tātad lēmums tika iesniegts parlamentam tikai konsultācijai. Uh, Tagad ar Lisabonas līgumu stāšanos spēkā procedūra mainīsies, parlamentam būs jādod apstiprinājums. Pašlaik eh, padome eh, strādā pie šī jautājuma, lai sagatavotu eh, lēmumu atbilstoši Lisabonas līgumam, bet jums būs jāapstiprina šis līgums. Tagad pēc būtības Šveica un Lihtenšteina ir trešās valstis, kas ir asociētas ar Schengenas līgumu, un tām ir jāievieš visi Schengenas līguma noteikumi. Šīs valstis piedalās arī Frontex. Kāpēc ir vajadzīgs atsevišķs līgums? Tāpēc, ka Frontex eh, regulā ir daži noteikti noteikumi, kas mūsu valstīm ir jāpilda pēc uh, likumdošanas, bet uh, Šveica un Liechtensteina viņai nav šādu pienākumu un tāpēc ir vajadzīgs atsevišķs līgums. Jau līdzīga vienošanās tika noslēgta 2007. gadā ar Norvēģiju un Islandi. Uh, Tā tad nav nekā jauna līgumā ar Šveici un Lihtensteinu. Komisija ievēroja to pašu procedūru. Balss eh, tiesības eh, asociētajām valstīm, protams, ir ierobežotas, jo tās nav Eiropas Savienības valstis, ir noteikumi par finansēm un personālu un juridisko statusu Frontex. Lichtensteina jau e, piedalās šajā līgumā, lai gan protokols nav ratificēts. Tas tika darīts, lai izvairītos no atsevišķām sarunām, bet Liechtensteina varēs piedalīties tikai tad, kad galvenais līgums būs stājies spēkā un būs jāpilda. Paldies! Paldies, e, prezidentūra. Gaļas kungs, paldies priekšsēdētāji, tāpat kā atbildot uz iepriekšējo jautājumu, es vēlētos lūgt jūsu sapratnī par to, kā mums ir nepieciešams veikt eh, procedurālu piemērošanu Lisabonas nolīgumam, un es vēlētos uzsvērt, ka ja šīs nolīgums ir eh, ļoti svarīgs, lai noteiktu tiesību un atbildību ietvaru, kas piedalās Schengenas zonā un šajā gadījumā Frontex un vairāk arī nekas man nav piebilstams. Yes. Now, Mr. Klais, please. Klais kungs lūdzu, kā referents. Paldies, eh, priekšstādātāji, kungs, es runāšu ļoti īsi. Es gribētu pateikties eh, komisijas un padomas pārstāvjiem, jo viņi jau ir pateikuši svarīgāko. Mēs kā parlaments tātad eh, tagad piedalīsimies lēmumu pieņemšanā pēc Lisabonas līguma stāšanās spēkā. Uh, Eh, Moshamer kundze jau nosauca visas pamatojumus, kāda ir šim līgumam. Tātad mums jau bija līdzīgs līgums ar Norvēģiju un Islandu, un tagad tas ir ar Šveici un Lihtensteinu. Tātad uh, šīs valstis ir Schengen zonā nebūdamas Eiropas Savienībā. Un kad e, šīs valstis iestāsies Schengen zonā, tam ir jāievēro visi noteikumi, kas ir e, Schengens, e, ko nosaka Schengens līgums. Un tās arī sadarbosies ar pārējām valstīm. Tātad mums kā parlamentam būtu jādod piekrišana. Vai ir kādi komentāri? Kāds grib uzstāties? Busu tilkums? Paldies, priekšsēdētāji, kungs, ļoti īsi. Es eh, domāju, ka šis līgums ir vērtējams pozitīvi un mums vajadzētu to atbalstīt pēc iespējas līgā, eh, drīzāk eh, no tās partijas puses Es gribētu teikt, ka mēs neredzam problēmas ar šo līgumu, bet tikai viens papildinājums varbūt komisijas pārstāvs varētu apstiprināt. Vai sarunas ar Lihtensteinu par šo līgumu ir jau pabeigtas, bet uh, mums, uh, eh, mums apmierina šis līgums jo Šveice un Lihtenšteina geogrāfiski eh, ir kontinenta daļas un arī tās ir Schengen zonā. Jā, mēs atbalstām. Labi, Kīkapa kungs. priekšsēdētāji kungs, es eh, pats atbildēju par daudziem referātiem par mūsu attiecībām ar Šveici un Lihtenšteinu, un mani interesē tālākā notikuma attīstība, un tas liekas, liekas interesanti, ka e, Šveice ir gatava turpināt sadarbību ar Eiropas Savienību. Dažās, e, dažās Šveices teritorijās par to ir diskusija, bet e, Šveice ir pievienojusies Schengenai un Frontexam un mums vajadzētu pēc iespējas vairāk nākt pretī Šveicai un Lihtenšteinai ar citām viņu problēmām, kas ir saistītas ar Eiropas Savienību. Mums būtu pēc iespējas jāveicina viņa attiecības, lai tās progresētu nākotnē. Paldies! Vai vēl kāds grib uzstāties? Vai komisija vai prezidentūra vēlas komentēt? Mashammer kundze no komisijas. Paldies, es gribēju atbildēt Bosutils kungam. Sarunas ar Lihtensteinu par Frontex ir beigušās, bet līgums var stāties spēkā tikai, kad tiks ratificēts Schengens protokola asociācija ar Lihtensteinu. Uh, jūs eh, saņemsiet šos lēmumus apstiprinājumam, jo mēs nepaspējām ratificēt galveno protokolu pirms Lisabonas līguma stāšanās spēkā, bet eh, dažās, dažu nedēļu laikā jūs saņemsiet šos dokumentus. Paldies! Prezidentūra, prezidentūra nav ko teikt. So, okay, we wait to refer. Good. And we will be then, back then on this point in the next. The procedure, the procedure shall continue. We will Tā tad procedūra turpinās, un mēs gaidām nākamos posmus. Tad līdz ar to mēs esam beiguši diskusiju, un tagad es aicinu koordinātors palikt uz koordinātoru sanāksmi. Paldies!